Yeah. <laughs> okay, friends, we'll start. Un tā godātie draugi, sāksim sanāksmi. Tā lai mēs varētu pieturēties pie atvēlākā laika grafika balsošanai. Pirmais darba kārtības punkts. Pieņemsim darba kārtību bez tālākiem grozījumiem, ja piekrītat. Ļoti labi, varam to darīt un atzīmējiet, ka pēcpusdienas sanāksme sāksies pulkstens trijos, nevis divos trīsdesmit, kā tas sākotnēji tika paziņots. Otrais darba kārtības punkts. Sanāksmes vadītāja paziņojumi. Tulkojums pieejams visās valodās, izņemot zviedru un horvātu valodā. Tālāk Pēdējās koordinātoru sanāksmes rezultāti, un šī sanāksme notika 12. jūlijā, tika jums izsūtīti pa ēpastu un ir ietverti arī šīs sanāksmes protokolā, nu, tiem, kam tas interesē un kas vēlas to pārbaudīt. Trešais darba kārtības punkts. Vai varam apstiprināt protokolu sanāksmēm, kas notika 19. jūnijā un 11. un 12. jūlijā? Labi, jā. Ceturtais punkts. Atskaite par notiekošiem iestāžu sarunām, bet mums nav nekādas informācijas par šādām iestāžu sarunām šobrīd, jo tādas nenotiek. Vismaz ne šajā sanāksmē par to nav nekādas informācijas papildu kārtā. Un līdz ar to pāriem pie piektā darba kārtības punkta to personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem. Un te došu vārdu atzinumu sagatavotājiem, tas ir Neoklis Silikjotis. Lūdzu. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ήθελα να... Priekšstādātājs kundze. Es ļoti sirsnīgi visus sveicu, visus sveicu pēc vasaras pārtraukuma. Šis ir pēdējais sasaukuma gads un ceru, ka tas būs ļoti veiksmīgs. Sākumā gribu teikt paldies visiem kolēģiem par izcilu labo sadarbību un par tiem grozījumiem, ko saņēma. Mēs esam jau izstrādājuši kompromisus. Un drīz ar ēnu referentiem sāksies tikšanās. Tātad mūsu atzinums. Tajā esam sešus principus iestrādājuši. Pirmkārt, direktīvas paplašinājums definīcija par to, ko var dot par šādu norādītāju, vai tas varētu būt uzņēmums vai žurnālists vai ģimenes loceklis. Nākamais ir Eiropas mehānisms šādu paziņotāju aizsardzībai. Un uh, kārtību, kā notiek šāda darbība, piemēram, ziņojot uzņēmumu pašam vai arī plašsaziņas lodzekļiem. Un nākamais direktīvas paplašināšana attiecībā uz publiskām vai daļai publiskām institūcijām. Mūsu grozījumos tiek spēcinātas šīs nostājas un tiek piedāvāti arī vēl citi risinājumi. Piemēram, pirmajā un otrajā rindu kopā. Grozījumi attiecībā uz tiem ir arī vērsti uz šādu pašu ideju. Nu, piemēram, uzticības veicināšana, aizsardzība. Tāpat arī organizācijas valstiskās un uh, kombinētās. Tad par 13 pantu runājot, jāsaka, kāda tad būs attieksme, kādā veidā šādi notikumi par tiem tiek ziņots un aizsardzības mehānismi. Šeit mēs esam ļoti atvērti, ceram uz risinājumiem ar ēnu referentiem. Ēnu referenti nodarbosies ar kompromisiem. Būšu ļoti iepriecināts aktīvi sadarboties ar eh, arī citiem deputātiem, lai mūsu atziņums eh, pēc iespējas labi būtu un arī ātri pabeigts. Paldies! Thank you, Mr. Lielas paldies, deputāts Elkjotis! Tālāk došu vārdu tautas partijas pārstāvim. Un tas ir Bekerkungs, lūdzu. Thank you, Chair. Lielas paldies priekšsādātāji! Pirmkārt, gribētu atvainoties Davida Kazas vārdā. Viņš bija ēnu referents, viņam šobrīd citi pienākumi. Tāpēc viņa nostāju prezentēšu viņa vietā. Pirmkārt, milzu paldies referentam par darbu pie atzinuma projekta. Uzstāšanās laikā vēlos iziet cauri vairākiem punktiem, ko detalizēti esmu skāris savos grozījumus. Kopumā gribētu teikt, ka Vis, visumā esam apmierināti ar deputāta veik, referenta veikto darbu un ir arī virkni ļoti tādu pozitīvu grozījumu, ko ierosinājuši arī citi. Arī es esmu iesniedzis virkni grozījumu, kas, manuprāt, tekstu uzlabo. Esmu nācis klajā ar virkni priekšlikumiem, ar kur palīdzību vēlos tādu īpašu prespekt, preskriptīvu daļu svītrot no atzinuma, nu, piemēram, par kur tiek runāts par likuma pārkāpumiem vai likuma ļaunprātīgu izmantošanu. Domāju, ka eh, to nedarot mēs varētu mm, apzināti pievērt acis uz virkni citiem elementiem, kas būtu šai direktīvā jāietver. Šajos, šī priekšuma pārsvarā ir 69., 71. un 91. grozījumā. No personīgas pieredzes var teikt, strādājot pie šīs lietas, gan kā referents, gan tieši kontaktējoties ar ietrauksmes cēlājiem, ka šī ES direktīva būtu jāveido tā, lai tā ietvertu papildus drošības klauzu, klauzulas un pārliecinātos, ka tā attiec arī uz tādiem gadījumiem, kad trauksmes cēlāji tiek pakļauti augstāka līmeņa valdības spiedienam un tie saņem atbilstīgu um, atbalstu. Trauksmes cēlējiem ir ļoti svarīga loma, lai tie darbotos kā demotivējošs spēks korupcijai un tam līdzīgi un tie būtu jāskata kā pārskatāmības, kā atskaites veidošanas mehānismus, lai sabiedrība varētu kontrolēt valsts iestādes un tam līdzīgi. Šādām personām tāpēc nepieciešama atbilstīga aizsardzība, tā jānodrošina šai direktīvā papildus drošības pasākumu, tādu kā, piemēram, iespēja tiešā veidā ziņot eh, tie, eh, tiesību sargājošām iestādēm ir jāizveido atbilstīgi un tam arī jābūt pašregulējošām sistēmām dalību valstīs. Jāpārliecinās, ka šāda veida, atska, šāda veida personas, kas ziņoja un sniedz informāciju, ne, netiek pēc tam eh, pakļauts trešo personu spiedienam, eh, kas, piemēram, par kurām varētu būt pieejama šāda informācija. Tāpat arī aizsardzību piedāvājam gan tajos gadījumos, kad informācija tiek, tiek eh, ziņota, gan tā tiek vienkārši atklāta. Nu, gaidu ar nepacietību sazināties, eh, iespēju sazināties ar ēnu referentiem vēlāk šajā nedēļā, lai varētu strādāt tālāk pie priekšlikumiem, piemēram, par arotbiedrību tiesību pārkāpumiem un tam līdzīgi. Bet līdz šim jāsaka, sadarbība ir bijusi lieliska. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsādātāji! Tālāk došu vārdu Mihēlam Stetinam no S un D grupas. Paldies, priekšstādājas kundze, darbie kolēģi un kolēģis. Vasaras atvaļinājuma laikā esmu arī izskatījis grozījumus, atzinīgi vērtēju to, ka dažas frakcijas paplašinot aptvērumu piekrīt piedāvājumam Komisijas priekšlikums ietver sevī tikai tiesības uz norādītu uz trūkumiem tikai atsevišķās Eiropas tiesību jomās, un es domāju, ka mē, mūsu mērķis ir iekšējā tirgus aizsardzība, un es gribētu, lai tas tiktu paplašināts. It īpaši attiecībā uz jautājumiem uz darba tiesībām, darba noteikumiem un darba ņēmēju darba tiesībām. Tāpat arī personu aptvērumu esmu paplašinājis, iekļaujot tos, kas nākotnē būtu ietverti tādā uh, izpratnē, ka būtu uh, ģimenes locekļi un arī tie, kas uh, nav īsti tiešās darba attiecībās attiecībā uz uh, trauksmes jautājumu iniciatīvas ziņojums tika izstrādāts pagājušajā gadā, un man liekas, ka nozīmīgs arī ir vēl punkts par secību trauksmes ziņojumam, lai mēs ievērotu tos normatīvos aktus, kādi jau ir. Komisijas priekšlikums paredz iekšējo un tad ārējo trauksmes ziņojumu ziņošanas kārtību, taču nu, es varu konstatēt, ka tieši tas tādu plašāku juridisko aizsardzību trauksmes cēlājiem dos, ja mēs a, sekosim tādiem noteikumiem. Es domāju, ka nu, atsevišķos punktos a, mums vēl kopā ar ēnu referentiem būs a, jārunā, kā mēs tieši šo secību varētu veidot un šos jautājumus skatīt. Paldies! Liels paldies! Hoči kungs nav klāt, bet te kā ir pārstāvs gan, ja saprotu, ja? Makintārs kungs lūdzu. Thank you, man, Džem. Liels paldies priekšādētājiem. Hoči kungs atvainojas, ka nevarēja būt šeit šorīt, bet viņš lūdza mani izklāstīt viņa nostāju šai sanāksmē. Lielas paldies referentam par paveikto darbu. Un eh, vēlamos runāt par diviem grozījumiem, ko iesniedz CKR Hodža vārdā. Pirmais ir par pirmo pantu. Un eh, viņš uzskata, ka ieskatot te, teritorijas laiktais saraksts būtu jānomaina, jānomaina ar atvērtu sarakstu. Vismaz katrā ziņā vajadzētu sarakst, sa, saglabāt sarakstu ar valstīm, kas iekļaut šai valstī, teritorijām, kas iekļaut šai valstī, un tad dalībvalsts savā, savos tiesību aktos varētu iet tālāk. Protams, ka šie saraksti iekļauj svarīgākās teritorijas un jomas, bet tomēr vairākas valstis varētu šīs jomas um, paplašināt tā, lai trauksmes cēlāji tiktu aizsargāti arī tādās jomās un sektoros, kas šai priekšlikumā nav minēti. Šādu veidu paplašinājumu samazinājums neietekmētu aizsardzības līmeni jau minētajos sektoros vai jomās, tāpat laikā paplašinātu aptvērumu arī uz tiem cilvēkiem, kas varētu šādā gadījumā izmantot trauksmes cēlāja statusu. Tas būtu atbilstīgi arī direktīvas apsvērumiem. Turklāt jāatzīmē, ka saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu šāda veida aizsardzības paplašināšana uz citām jomām netiek aizliegta, bet šāda veida paplašināšana šajā gadījumā neveidotu īstenošanas, direktors īstenošanas eh, kopumu. Uh, Un svarīgāk ir, lai trauksmes cēlāja aizsardzība ir vienlīdzīga visās jomās, neatkarīgi no tā, kāda veida likuma pārkāpumu viņi eh, ir identificējuši un par ko vēlas ziņot. Otram kārtām par otro pantu, pirmā punkta C apakšpunkts. Šeit šī paplašināšana, eh, aizsardzības paplašināšana uz brīvprātīgiem šķiet ir pārāk tālajoša. Un šāda veida aizsardzība vairāk būtu jānodrošina tiem, kas ir tiešā veidā ekonomiski atkarīgi no tiem, par ko tiek ziņots. Un eh, mūsu pārstāvis ar nepacietību gaida iespēju sazināties ar referentu un ēnu referentiem, strādājot pie tālākā. Paldies tālāk, Alde grupa! Jāna Tūma šķiet nav klāt, viņas nav klāt, vai ir kāds, kas vēlas viņu pārstāvēt? no Alda grupas? Nē, šķiet, ka nē. Nu tad tādā gadījumā La, Džīns La, eh, Lamberts. Džīna Lamberta no zaļajiem. Paldies priekšādātājiem. Paldies arī referentam par paveikto darbu mm, ar nepacietību gaidām iespējamo labo sadarbību, kas pilnīgi noteikti arī sekos, un to jau dzirdēju no vairākiem komentāriem, ko kolēģi izteica. Eh, cerams, ka tas virzīsies tā, ka, kas būs pieņems arī mūsu grupai, kas attiecas uz ietvertajām jomām. Atsauce jau tik veikt uz to, ka vajadzētu jomu skaitu paplašināt, lai ietvertu, piemēram, arī nodarbinātību. Esam iesnieguši attiecīgus arī grozījumus, gan uz attiecībā uz apsvērumiem, gan pamattekstu, pirmo pantu un tā tālāk. Un jā, ja, Eh, arī attiecībā uz atbilstīgiem pielikumiem par to, kāda veida tiesību akti darba tiesību jomā tiktu ietverti. Mēs turklāt, tieši tāpat kā citi, esam iesnieguši arī virkni grozījumu par anonimitāti trauksmes cēlāju gadījumā. Mēs zinām virkni gadījumu, kad attiecīgie individi ir pēc tam cietuši būtiski, tāpēc, ka nākuši klajā šādu informāciju, viņiem ir nepieciešama papildu aizsardzība šādos gadījumos. Mēs tāpat uzskatām, ka aizsardzība ir svarīga vienalga, lai kā, kādas nebūtu šīs darba un mm, spēka attiecības starp mm, personu, kas ziņo un tā, to institūciju, par ko tiek ziņots. Jo ir arī tādas jomas, kur varbūt, piemēram, šis spēku samērs ir diezgan vienlīdzīgs, tāpat laikā arī tie neformāli vienai pusē ir lielāka vara pār eh, šo iespējamo trauksmes cēlāju un līdz ar to varbūt tam negatīvas sekas. Tieši tāpat kā arī citi Esam runājuši arī par notiekošo izmeklēšanu, kas arī ir, protams, svarīgs šāda veida informācijas sniegšanas process, respektīvi arī informācija, kas izmeklēšanas laikā tiek identificēta, kas tiek konstatēts, arī būtu jāpakļauj šīs direktīvas darbībai. Tāpat arī pilnīgi skaidri jāpaplašina aptvērums uz Eiropas Savienību un ar to saistītajām iestādēm Mums ir tieši tāpat kā citiem iebilda arī attiecībā uz to, ka šeit nu, tiek veidotas tādas kā pakāpes. Mūsuprāt, tas īsti nav atbilstīgi visos gadījumos. Mēs esam iesnieguši arī virkni grozījumu, kas spēcina atbalstu, kas tiek nodrošināts šāda veida trauksmes cēlājiem kā jau teicu, esam komiteja iepriekš arī par to runājuši, sprieduši. Uh, zinām, kāda veida problēma šajā gadījumā pastāv, un jā, arī attiecībā uz iespējamiem, nu tā teikt, tādiem kā mm, atrības pasākumiem, arī šeit esam iesnieguši virkni grozījumu, lai šāda veida nu, pasākumu sarakstu, kāda būtu, kāds būtu iespējams īstenot, paplašināt un līdz ar to nodrošināt aizsardzību pret tiem. Ar nepacietību gaidam iespēju sadarboties ar referentu un ēnu referentiem, tā lai nonākam pie ļoti spēcīga tiesību aktu beigu beigās, kas arī savu funkciju, savus uzdevumus spēj pildīt, jo mēs savā grupā katrā ziņā šo tiesību aktu esam gaidījuši ļoti ilgi. Paldies! Neviens šobrīd nepārstāv FDD grupu, ne NEF. Ne Nē, tā tad tālāk runās ENF grupa. Martēna kungs, ja jums kas sakāms, lūdzu. Paldies, priekšsēdājs kundze. Es uh, neizteikšu nekādas piezīmes. Madam uh, Molika from... Molikas kundze no komisijas. Digi Just. Vai jūs esat klāt? Ja jā, tad lūdzu, varbūt, ka vēlties izteikties. Lielas paldies! Esmu ņēmusi vērā visus komentārus, ko izteica runātāja. Esmu iepazinusies ar ziņojumu un grozījumiem. Ļoti interesanti. Varbūt viena lieta, ko vēlos pieminēt. Tas saistīts ar darba tiesību iekļaušanu, kā tiesību aktu iekļaušanu šai direktīvā. Te varētu būt problēmas ar tiesību pamatu, jeb tiesisko bāzi. Uh, jo šai gadījumā šādu tiesību aktu iekļaušana prasa konsultēšanos ar sociālajiem partneriem pirms komisija var nākt klajā ar priekšlikumu, un šobrīd, ņemot vērā, ka sākotnēji netika uzskatīts par nepieciešamu šo tiesību aktu jomu ietver direktīvē, varētu parādīties diskusijas par to, vai tas būs iespējams e, pēc tam, kad komisija jau ir nākus klējā ar priekšlikumu, vai šo jomu būs iespējams ietvert, ņemot vērā, ka to varētu skatīt kā eh, procedūras, nu tā teikt, reversēšana, jo eh, sākotnējā procesā sociālajie partneri netika konsultācijās ies, ie, iekļauti. Nu, varbūt par to varētu mazliet vēl arī aizdomāties. Lielas paldies, saka priekšādātāji, paldies! Tālāk došu vārdu referentam deputātam Silikjotis Lūdzu. Paldies. Pavisam īsi. Sākumā paldies kolēģiem par laipnajiem vārdiem un konstruktīvo sadarbību. Jau iepriekš uzsvēru, ka grozījumi uzlabo tekstu. Pāris jautājumos eh, jau eh, uzsver to, ka tie ir principi un uh, tie ir uh, jāietur. Un šīs visas procedūras mērķis ir uzlabot aizsardzību trauksmes cēlājiem. Nozīmīgi ir saglabāt auton, anonimitāti, veidot uh, mehānismu, pat ja tās ir uh, publiski zināmas personas, un ļoti labi, ka tika pieminēts uh, arī uh, tas, ka šis jautājums ir nozīmīgs. Uh, anonimitāte ir svarīga, lai labāk varētu aizstāvēt uh, trauksmes cēlājus. Nozīmīgs arī ir tas, uh, ka ir nepieciešama uh, in. Uh, formācija un caurskatāmība nav slikta nekādā gadījumā, gluži otrādi tā ir laba lieta, tā var labāk strādāt un apkarot uh, korupciju. Vēl gribēju pāris vārdus uh, noslēgumā teikt par to, ko komisijas uh, pārstāv teica. Jā, es saprotu šo norādi uz juridisko bāzi, taču mēs kā parlaments, tās ir mūsu, tas ir mūsu pienākums to pieminēt. Domāju, ka to eh, šo lietu ir jāpaplašina, lai eh, darba tiesības arī ietvertu, un mēs šeit strādājam, lai tas eh, var tikt paplašināts kā aptārums, iesaistot citus amatus un grupas. Mūsu mērķis ir radīt plašāku caurskatāmību un aizsardzību trauksmes cēlājiem. Šajā jomā mums tiešām jābūt ļoti striktiem šajā punktā, paplašinot aptvērumu, iekļaujot darba tiesības. Tādēļ jāraugās, kā komisija un arī citas institūcijas var aktīvi strādāt, lai šo jautājumu iekļautu direktīvā. Tātad paldies! Lielas paldies, deputāts Alikjotis. Balsojums nodarbinātības komitejā notiks 24. septembrī un jūrī komitejā 10. oktobrī. Tālāk esam nonākuši pie elektroniskās balsošanas. Un šķiet, ka vēl cilvēki pārvietojas pa zāli, tad tāpēc divu minūšu pauze, līd, lai varētu ievietot balsošanas eh, ierīcēs kartiņas. Varbūt vēl kāds paspēja deputāts atnākt līdz šai zālē. Ok, friends. Dārgie draugi, mēs varam sākt ar balsošanu. Un uh, no sākuma mēs balsosim par atzinumu par vispārko budžetu Eiropas Savienībā finanšu gadam 2019. Kompromis A par pret. Pārbaudīsim A kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 31 par un 10 pret. Kompromiss B par pret atturas pieņemts 9. grozījums par pret atturas pieņemts Desmitais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss C par, pret, atturas pieņemts. Grūzījums 13 par pret pārbaudīsim.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 pret atturas pieņemts. Un tālāk mēs balsosim par uh, atzinumu kopumā. Tas ir personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 32 balsīm pār, 10 pret un viens atturējies. Paldies! referentē. Tā esmu es pati, mēs ļoti atbalstām. Arī darbiniekus, kas strādāja vasaras laikā. Tālāk mēs varam pāriet pie budžeta procedūras. Budžeta sadaļa kategorija ir. Piecdesmit pieci nulle nulle empul par, pret, atturas pieņemts. 55.01 par pret pārbaudām 55.01. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts ar 24 uh, balsīm. Balsot pret. 55, 02 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Empli 55, 03 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Empli 55, 04 par. Pret. Atturas. Pieņemts pieņemts. Empul 55, 05 par, pret, atturas pieņemts. Empul 55, 06 par, pret, pieņemts. Empul 55, 07 par. Nē, tur nav jābalso. Labi. Mums ir jābalso 55 no 7 tomēr. Par. Jā, bet tā ir kļūda. Tur nav jābalso, bet mums ir jābalso par 55 no 7. Par. Pret. Atturas pieņemts. Pārbaudīsim. 55, 07. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norētīts ar vienas balss pārākumu. Atvainojos, tā ir kļūda. Atvainojos, mēs nevaram to mainīt. Tātad 22 pret 21. Un tas nozīmē, ka tas ir negatīvs balsojums. Tagad balsojam par Embra 5508. Par. Pret atturas pieņemts. 55.09 atkrīt. Tālāk mēs varam pāriet pie employment 55.10 par pret atturas pieņemts. Tālāk 55.11 par pret atturas pieņemts. 55.12 par pret pret atturas pieņemts. Embra 55, 13 par pret atturas pieņemts. Employment 55, 14 par pret atturas pieņemts. Employment 55, 15 par. Nē, tas atkrīt. 55, 15. Tad mēs varam pāriet pie employment 55, 16 par pret, atturas, pārbaudīsim, 55, 16, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 23 pār un 23 pret. Tas nozīmē, ka tas ir noraidīts. Employment 55, 17 par pret atturas pieņemts. Employment 55, 18 par pret atturas pieņemts. Employment 55, 19 par pret atturas pieņemts. Employment 55, 20 par. Nē, tas atkrīt. Varam pāriet pie implementa 55.21 par pret atturas pieņemts. Implementa 55.43 kopā ar 55.44. Tie ir identiski. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Implement 55.24 par pret atturas pieņemts. Implement 55.25 par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Tas ir tālāk personāls balsojums 5526. Par to tagad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 24 balsīm un 21 ir pret un viens atturējies. Tālāk employment 55, 27 par, pret, atturas pieņemts. Employment 55, 28 par, pret, atturas pieņemts. Employment 55, 29 par, pret, atturas. Pārbaudīsim 55, 29. Sākam balsot. Piecdesmit pieci, divdesmit deviņi. Beidzam balsot ir noraidīts ar 43 balsīm. Employment 55, 30 par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim 55, 30. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts ar 26 balsīm pret 55, 31 par, pret pret atturas. Pārbaudīsim 55.31. Sākam balsot, beidzam balsot. 45 pret 1 pieņemts. Jā, mēģinu atpūsties no atvainājuma. 55, 32 par pret atturas. Varētu būt norādījis, bet tomēr pārbaudīsim 55, 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas tiešām ir norādīts, jā. Tālāk. Employment 55, 33. Par. Pret. Atturas Pārbaudīsim arī šo. Tas varētu būt tāds diezgan ļoti tuvs rezultāts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, tiešām. Tas ir pieņemts ar vienas balss pārākumu. Employment 55, 3, 4 kopā ar Employment 55, 35 par pret atturas pieņemts. Employment 55, 36 par pret pret atturas. Pārbaudīsim 55, 36. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņēmts ar 27 balsu pārākumu. Par. Employment 55, 37 par. Pret. Atturas. Pieņēmts. Empli 5538 par pret atturas pieņemts. Employment 5539 par pret atturas pieņemts. Employment 5540 par pret atturas pieņemts. Employment 5541 par pret atturas pieņemts Pārbaudām Employment 5561, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts ar divu balsu pārākumu. Employment 5542 par pret atturas pieņemts. Un noslēgumā balsojums par šo. Tas arī bija viss, laikam. Tas, laikam, viss šodien balsošanā. Paldies. Ne tieši par balsošanu, bet ne jau mūsu darba kārtībā viss, protams. Lies paldies par uh, jūsu piedalīšanos balsošanā. Un mēs tagad varam pāriet ar ļoti interesantu tematu, ko jau esam diskutējuši. Un domāju, ka arī mūsu iepriekšējā sanāksmē pirms uh, vasaras atvainājuma mums bija tāda padziļināta diskusijas par Eiropas darba iestādi. Tas ir 929 grozījumi ir iesniegti par šo priekšlikumu regulai, kas eh, iedibinātu Eiropas darba iestādi. Tagad došu vārdu Lenērs kungam, lai viņš sniegtu ievadu pirms došu iespēju izteikties ēnu referentiem. Lenērs kungs, vārds jums lūdzu. Yes, thank you. Um... Jā, paldies. Lies paldies priekšsēdētāji, un kā jau jūs teicāt, mums bija ļoti labas diskusijas par šo ziņojumu jau 11. jūlijā, pirms vasaras brīvdienām, un saņēmām spēcīgu atbalstu no kolēģiem šim priekšlikumam un ziņojumu projektam. Esmu pārliecināts, ka arī vasaras brīvdienas visiem bija izdevušās. Mēs stundu stundas pavadījām pludmalē vai pie peldbaseiniem, un, nu, tas, protams, vienlaikus skatījāmies visus ļoti daudzos grozījumus. Redzu, ko klocerlē jau smaida, un man māja ir galva un piekrīt. Un nu, kolēģi tiešām izrādījuši visai lielu apņēmību, par to esmu ārkārtīgi pat, pateicīgs. Kā jūs teicāt, 929 grozījumi, to starp tur iekļaut arī mani ierosinājumu kopumā, līdz ar to 975 ierosināti uzlabojumi komisijas priekšlikumā. Es domāju, ka tas parāda, cik nozīmīgs ir šis dokuments. Mm. Tas ir tāds iztrūkstošais uh, mozaīkas gabaliņš, kas attiecas uz darba spēku mobilitātes tiesību regulējumu Eiropā. Varbūt īsas pārdomas par to, ko jau teicu jūlijā. Man tiešām liekas, ka pirmām kārtām ir nepieciešama strikti, skaidri un īstenojama noteikuma ES līmenī, kad runājam par darba spēku mobilitāti. Daudz, kas jau šai parlamentā darīts lietas labā, mums ir šī nedeklarētā darba platformas eh, direktīva, mums ir eh, darbinieku komandēšanas tiesība akts un arī virkni citu priekšlikumu šobrīd tiek skatīti. Bet ar to nepietiek Mums nepieciešama arī īstenošana, tīpaši tad, kad runājam par pārobežu tiesību īstenošanu attiecībā uz mobilitāti. Eiropieši kļūst ar vien mobilāki. 17 miljonu pilsoņu strādā vai dzīvo tādā dalību valstī, kas nav viņu eh, valsts piedarības dalību valsts. Līdz ar to ir nepieciešams spēcināt un īstenot pārobežu dimensiju īstenošanas procesā. Un, lai to darītu, mans ierosinājums ir tāds, ka šai iestādai būtu ļoti fokusēta aptvērums, un tā pārsvarā strādā tieši pie īstenošanas, pie adekvātas uh, eh, instrumenta nodrošināšanas, un nebūtu nekāda jēga radīt te kaut kādu administratīvu tīģeri un nezinu ko. Nepieciešams, lai līdzdarbojas tajā visā arī dalībvalstu attiecīgās iestādes. Un eh, šāda veida līdzdalība uh, tiktu šāda veida līdzdalība varētu netikt īstenot tikai atsevišķos gad, gadījumos. Sazinājos arī ar eh, komisāru Džulienu, kad strādājām pie šī dokumenta, jo kā daudz kolēģi arī ierosināja, ir nepieciešams gal galā pieturēties pie tā, lai šī iestāde būtu darba mobilitātes aģentūra vai darba drošības iestāde, Eiropas nodarbinātības aģentūra vai pat tika runāts, ka tā varētu būt Eiropas aģentūra pārobežu darba jautājumos. Un, nu tad tas saīsinātos, es nezinu, uz šausmīgi garu burtu kombināciju, nezinu, vai to drīkstam nodarbi, nodarīt šīs aģentūras turpmākajiem darbiniekiem. Katrā ziņā šās iestādes uzdevumi un ir daudz svarīgāk nekā šīs iestādes nosaukums, un es ceru, ka mums izdosies tāpēc par nosaukumu tomēr vienoties un darīt to tādā veidā, ka tas atspoguļotu šīs iestādes darbu un raksturu. Kā jau teicu, Vēlējos, lai šī iestāde patiešām būtu ļoti fokusēta un vērstos tie, strādāt tieši ar īstenošanu. Un priecājos, ka kolēģi faktiski piekrīt šai manai ierosinātajai nostājai un tādējādi arī tas atspoguļojas noteiktajos darbu uzdevumos. Nu, daudzi kolēģi tā sapriecājušies par šo iestādi, ka viņi gandrīz tagad vēlas tai uzlikt nezinu kādus un visus uzdevumus, lai arī to ļoti augstu vērtē. Domāju, ka tas būtu pārāk eh, tālu iets. Eh, mēs, protams, vēlamies, lai šī iestāde būtu fokusēta un ļoti mērķi attiecīgi, bet tāpat laikā arī darboties spējīgi, efektīvi savā darbībā. Un tāpēc varbūt sākotnēji šai lomai jābūt nelielākai, um, kā koordinējošu struktūru, tā, to atspoguļo arī savos priekšlikumos, un ar nepacietību gaidu iespēju strādāt pie tālāka līdzsvarota um, dokumenta. Pastāv arī viedokļu atšķirības attiecībā uz Mm, punktu par sadarbības atvieglošanu starp attiecīgiem iesaistītajām pusēm darba tirgus traucējumu gadījumā pārobežu situācijā. Tas, eh, nu, tādā dabiskā veidā nebūtu šīs iestādes uzdevums ir tāda cilvēka, kas tā uzskata, un tad ir tādi, kas uzskata, ka tas būtu darām šai iestādē. To turpmākajās nedēļās apspriedīsim. Man jau, kā teicu, viens no svarīgākiem jautājumiem ir nodrošināt šai iestādē iespēju nodrošināt kopējas saskaņotas inspekcijas. Neraugos uz grozījumiem, uh, tad šeit jāsaka viedokļi arī ir visai dažādi. Uh, par to, vai šāda veida kopējām saskaņotām inspekcijām būtu jābūt, vai tās vajadzētu tad veicin, veicināt tādu īstenošanu, vai tad iestādes pārstāv piedalītos tajās tā tālāk, un vai dalību valstu iestādes savukārt šādu līd, š, iestādēm šī līdzdarbība un sadarbība tika uzskatīta par pienākumu, ja brīvprātīgu elementu. Nu, tad, tad ir virkni tādu jautājumu, kas tiks vēl apspriest ar ēnu referentiem, bet gribu vienkārši vēlreiz atkārtot, ka, manuprāt, šīs dokuments un šī dokumenta galvenais galvenais elements e, ir panākt līdzsvarot un apmierinošu risinājumu. Ir virkne jautājumu, kas saistīti ar grozījumiem, par ko man nav tādas īstas pārliecības. Ir īpaši, kad runāju, piemēram, par pārāk plašu juridisku definīciju vai jaunu definīciju iekļaušanu šajā priekšlikumā attiecībā uz šīs iestādes darbu, jeb darba iestādi. Drīzāk Te jau vajadzētu izmantot pašreizējo tiesību, past, tiesību aktos pastāvošās definīcijas, jo, ja radīsim jaunas definīcijas, tad mēs radīsim tikai tālāku apjukumu un būs vienkārši par daudz jaunu definīciju šai tekstā. Visādi citādi ir vēl tādi neatrisināti jautājumi, kā, piemēram, sociālo partneru iesaistīšana, Eiropas parlamenta iesaistīšana atsevišķās procedūrās administratīvās komitejas loma, strīdus risināšanas jautājums, iestādes loma, eh, ēstiesību aktu pārkāpumu izmeklēšanā vai vadlīniju izstrādē. Domāju, ka nav bijis šobrīd, šobrīd nav pietiekami daudz laika, lai visiem šiem jautājumiem iziet cauri, bet mums būs vēl pietiekami laika to darīt turpmākajās nedēļās, un domāju, ka to arī darīsim kopā ar ēnu referentiem un visiem citiem ieinteresētiem kolēģiem. Nu, vēlreiz gribētu uzsvērt, ka es šo ziņojumu gatavoju ar mērķi panākt īsto līdzsvaru starp dalību valstu kompetencēm, subsidiētas principu no vienas puses un vēlmi, lai šī aģentūra ES līmenī varētu radīt tālāk uzlabojumu kapacitāti un ļautu īstenot tiesību aktus darba tiesību jomā. ES. Un tas, es domāju, ir nolūks, kas jāpatur prātā arī strādājot pie dokumenta gala teksta. Uh, Un vēlreiz liels paldies visiem kolēģiem par viņu ieguldījumu un ar nepacietību gaidu iespēju turpināt šo sadarbību. Paldies! Thank you, Mr. Len liels paldies, Lenners kungs! Tālāk dosim vārdēnu referentiem. Un pirmām kārtām vārdu ļūdz, lūdzas Pirinskī kungs, eh, kā nu referents lūdzu. Paldies priekšādētājiem! Priecājos, ka varbūt atkal šeit un šeit ar Lenertu kungu un kolēģiem padalīties pārdomās. Kā jau jūs teicāt, tas ir ļoti svarīgs un arī visai nu, tāds sarežģīts jautājums. Kā tika minēts? 975 grozījumi, un tas jau pats par sevi ļoti daudz ko pasaka. Tas liecina par to, cik nozīmīgs ir šis dokuments. Vēlos turklāt minēt, ka šī vispārējā pieeja, ko vēlamies iestrādāt šais, ar šiem grozījumiem dokumentā, ir izveidot šādu līdzsvarotu pieeju, tieši kā, tā kā Lenārs kungs norādīja, lai radītu tādu iestādi, kas patiešām radītu pievienoto vērtību. vienota, patiešām vienota darba tirgus izveidē šai iekšējā tirgus kontekstā. Un domāju, priekšādātājs kundze, ka šai kontekstā ir ārkārtīgi svarīgi pirmām kārtām definēt, konkrētāk definēt, ko domājam ar līdzsvarotu pieeju un kā vēlamies nonākt pie šāda līdzsvara. Bija trīs jomas, kas šķīta tādas visai nozīmīgas un kas būtu jāpaturprātā. Pirmā no tām ir tieši šie mērķi un aptvērums iestādes darbībā. Otrām kārtām darba uzdevumi, ko vēlamies definēt. Un trešām kārtām struktūras, kas uh, izstrādājams, izveidojams. Ja runājam par mērķiem, esam iesnieguši kā grupa aptuveni 125 grozījumus. Un tad vēl, nu, vienalga, vai runājam par individuāliem kolēģi vai kopējiem grupas grozījumiem. Domāju, ka visi šie grozījumi atspoguļo vēlmi izveidot darbspējīgu organizāciju, struktūru, kas būtu arī pēc iespējas efektīvāk savā darbā. Viens tāds principiāls punkts. Centāmies balstīt savu pieeju uz to tekstu, kas faktiski parādās komisijas eh, eh, priekšlikumā pirmajā apsvērumā, respektīvi, ka eh, darba ņēmē brīvu pārņēm, pārvietošanās, brīvu uzņēmumu dibināšanu un pakalpojumu aprite ir pamata principi Eiropas Savienībā un tie, tie ir ierakstīti pamatlīgumos par ES darbību. Un domāju, ka te mums ļoti skaidri jārunā tieši tās ir šīs trīs brīvības, kas savā starpā, protams, ir sasaistītas un kas saistīts ar darba ņēmēju līdz ar to brīvu pārvietošanos un nepieciešams vienlīdzīgu uzmanību pievērst visu šo brīvību īstenošanai, kā arī dzen šai, mm, šai saiknei starp trim jomām. Un te nu gribu pieminēt vienu konkrētu grozījumu, kas man šeit pilnīgi nepieņemams, un tas ir 54. grozījums, kas apsvērumu tekstam pievieno šādu teikumu brīvas pārvietošanās tiesības tomēr nav absolūtas. un e, ļaunprātīga paļaušanās uz šīm tiesībām ir jānovērš. Nu, ļaunprātīga paļaušanās, kas tas vispār tāds ir, tā, tāda veida rīcība nedrīkst īstenot attiecībā ne uz vienu no principiem, ne uz uzņēmumu brīvu dibināšanu, ne e, pakalpojumu brīvību, te mēs runājam uh, par tādiem ļoti nu, drastiskiem, ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem, kas faktiski jau robežojas ar krimināliem nodarījumiem. Un tādā gadījumā taču tur ir citi jautājumi, kas to visu regulē. Tāpēc es domāju, ka šis teikums ir lieks, un šāda, vē, šādā veidā līdzsvaru panākt nevarēsim. Mēs, kā Lenārs kungs, skaidri redzam, ka šī dokumenta mērķis ir patiešām efektīvi īstenot pastāvošos ēst tiesību aktus bet vienlaikus tikai koncentrēties uz īstenošanu kā tādu vad, vad, vadī, vadošo gaismu būtu ļoti vienpusīgi, manuprāt. Uh, Mums vajadzētu raudzīties arī uz iemesliem, uz eh, tam, šo problēmu saknēm un varbūt mēģināt šāda veida mm, īstenošanas problēmu saknes cēloņus novērst. Nu vienalga, vai tā būtu nevienlīdzība, eh, ko rada tirgus, ja tas tiek atstāts savā vaļā un tā tālāk. Kopā ar īstenošanas pasākumiem vajadzētu vienlaikus īstenot arī analīzi, risku izvērtējumu sadarbību, informācijas apmaiņu. Vajadzētu izpētīt šāda veida dažādas īstenošanas eh, cēloņus vai ļaunprātīgas izmantošanas cēloņus darba tirgu. Un tāpēc jau atkal mums šķiet, ka te nerunājam tikai un vienīgi par šāda veida, nu, piemēram, pārkāpumu, tā teikt, nodošanu citām dalību valstīm, jo darba ņēmēji, protams, pastāvīgi pārvietojas un tā tālāk, bet šajā gadījumā vēlos komentēt to, ko Lenars kungs nu pat teica. Beigu beigās, eh, kad runājam par definīcijām, tad, protams, ir taisnība, ka dažādos tiesību aktos jau pastāv virkne definīciju. Bet mēs darba gaitā konstatējām, ka pastāv visai liels atšķirības starp viena veida aktivitāšu definīcijām. Un tāpēc pretēji tam, ko teica Lenārs kungs, mēs uzskatām, ka, ja mēs paraugāmies uz šīm definīcijām, tad būtu labi, ja tās tiktu precizētas, konkretizētas šai tiesību aktā. Un tas būtu liederīgi mūsuprāt. Turklāt Tas jo svarīgāk tāpēc, ka mēs šobrīd piedzīvojam to, ka pastāv dažāda izpratne par to, ko nozīmē, piemēram, darbaņēmēs, kā tas tiek definēts. Un tas, protams, saistīts ar to, ka mainās darba kā procesa raksturs. Un domāju, ka, ja vēlamies, lai šis tiesību akts spēlē nopietnu lomu, mēs nedrīkstam izvairīties no šādu jaunu definē, def, definīciju izstrādes. Nu, vai tā ir, lūk, nu, tad tāda darbā pieņemta cilvēki, cilvēks, kas iesaistījies kaut kādā nodarbinātībā un tā tālāk. Un priekšādātāji vēl joprojām runā tikai par aptvērumu sadaļu. Nepieciešams ņemt vērā arī pašreizējo praksi dalībvalstīs nu, piemēram, kur pastāv tādas zināmas bažas attiecībā uz iespēju problēmu rašanos labi funkcionējušās sistēmā šobrīd. Šai kontekstā mēs vēlamies iestādot šādu montiju klauzulu, kas nu, ņemtu vērā šāda veida problēmas vai bažas, un to vajadzētu iestrādāt tekstā. Nevēlos tagad eh, detalizēt iedziļināties uzdevumu daļā, jo, protams, ka laika nav pietiekami. Un, uh, un šeit grozījuma apjoms ir vienkārši milzīgs. Bet, kā jau teicu, mēs domājam, ka vajadzētu būt sadarbībai, koordinācijai, informācijas apmaiņam, kopējām saskaņotām inspekcijām, strīdus risināšanai, tātad arbitrāžu, tā tālāk. Domāju, ka vadošajam principam šajā gadījumā būtu jābūt sadarbības veidošanai starp šo iestādu un nacionālajām iestādēm. Tas nevar būt tāds vienvirziena ceļš, nu, tāds vertikāls no augšas uz leju uzspiešanas variants. Nē, ir jāveido, jāveido šī sadarbība, respektējot vienlaiks arī nacionālo iestāžu prerogatīvas un atzīstot to pilnvērtīgo lomu. Tāpat laikā šai iestādēji jāspēj nacionālās iestādes informēt par to, cik nepieciešams visas šīs nianses īstenot, cik svarīgi pārvarēt grūtības, kā risinās strīds un tā tālāk. Kas attiec uz struktūrām? Un tā īsi runājot pavisam. Mēs nedomājam, ka būtu laba doma atsevišķus um, šīs jūrasīs struktūras integrēt šai iestādē. Domājam, ka tās būtu jāatstāj neskartas Esam redzējuši, ka ir arī vairāki grozījumi, ar kuriem deputāti vēlas grozīt šo kopējo struktūru, eh, kas tika iedibināta 2016. gadā. Mēs nedomājam, ka šai direktīvā mums vajadzētu tagad iestrādāt grozījumus, kas atteiktos uz šo jau pastāvošo režīmu un struktūru. Par to jārīpējas šai iepriekšējā kontekstā. Tas pats attiecas sociālā nodrošinājuma komiteju un citiem pārskatāmības komponentiem. Arī šai kontekstā mums neliekas, ka būtu produktīvi kaut ko šeit grozīt. Kas attiec uz nedeklarētā darba platformu, nepiekrītam komisijas domai, ka tā būtu jāintegrē, nu, tātad jāizšķīdina šai iestādē bez kāda mm, konkrētākas idejas, kā to darīt šīs platformas sekretariāts gan varētu tikt iestrādāts šajā iestādā un veidojot sinerģiju, bet nedrīkstam pašais uzsākušos procesus pārtraukt šajā, šādā veidā. Visbeidzot, mūsuprāt, nepieciešams nodrošināt tādu trīsdaļīgu, trīspušu pārvaldības struktūru. Tāpat arī ierosinām, ka nepieciešams būtu veidot arī izpildu valdi, lai šī iestāde būtu pilnībā darboties spējīga. Kas attiec uz nosaukumu, te piekrītu Leners kunga skepsei attiecībā uz visiem šiem papildus elementiem un, nezinu, saīsinājuma veidošanu no milzu daudziem burtiem. Tas vienkārši ir pilnīgi liek. Kāpēc, lai tā nebūtu vienkārši darba iestāde? Paldies! Thank you very much! Paldies! Es domāju, ka ļoti apjomīgi skaidrojoši komentāri paskaidro visiem tiem, kas arī nav tik ļoti aktīvi iesaistījušies 200% apmērā šajā diskusijā. Nākamā runātāja Trebēzijos kundze. Paldies, priekšstādēs kundze. Paldies arī referentam. Daudzie grozījumi par tiem jau šodien runāja. Arī šīs dzīvlīgās diskusijas par iespējami piemēroto nosaukumu. Es domāju, ka būs sarežģīti visus šos priekšstats uh, apvienot. Mani grozījumi ir vērst uz to, lai līgumos noteiktās uh, kompetences starp ES un dalību valstīm tiktu saglabātas. Uh, tādēļ arī šeit vēlreiz gribu uzsvērt to, ka pīlārs sociālās tiesības ir tikai politiska uh, Uh, mērķu norāda nevis Eiropas tiesības. Šī jaunā Eiropas darba iestāde, tā jārespektē darba, uh, ES valstu kompetence. Komisija ar to uh, mēģina cīnīties pret dempingu un korupciju, veicinot sadarbību starp uh, Dalību valstīm un nacionālajām iestādēm īpaši nozīmīgi ir informācijas apmaiņa pārobežu kontekstā. Mēs atbalstam to, ka iekšējā tirgus noteikumu darba ņēmējiem ir tīpaši eh, maziem un vidējiem uzņēmumiem tiek eh, atvieglotas un dubultās eh, struktūras, kā referents uz to norāda, tās ir jānovērš. Ir jau vairākas funkcionējošas sistēmas, kā piemēram eiras, un uh, nav par jaunu jāizgudro divritenis. Bez tam nozīmīgi būs tas, lai nacionālās iestādes pēc iespējas efektīvi uh, iesaistās šajās jaunajās struktūrās un tāpat jau pirms vasaras brīvdienām norādījusi to, ka datu aizsardzība attiecībā uz darba ņēmēju datiem tiktu ļoti strikti ievērots, un es priecātos, ja šie priekšlikumi tiktu uh, pieņemti. Līdz ar to liels paldies par to, ko uzklausījāt mani. Paldies! Paldies nākamā runātāja Harkins kundze no Alde grupas. Paldies priekšsādātājs kundze. Man ir Jāsaka, ka pretstatā kolēģiem es neveltīju vasaru lasot šos grozījumus. Līdz ar to mani komentāri būs ļoti īsi. Nu, sākumā teikšu paldies referentam. Es paraudzījos uz un izlasīju projektu un konstatēju, ka nu, tādās plašās uh, tēmās pilnīgā piekrītam. Par atsevišķām disku, detaļām varam diskutēt. Jau šodien no rīta runājam par to, ka nu, nav jēgas radīt kaut ko tādu, kas nebūs efektīvs. Līdz ar to dalība valsts to varētu arī ļoti ierobežotā mērā akceptēt. Līdz ar to jautājums jums un komisijai, vai mums ir juridiskā bāze vispār tam šajā priekšlikumā. Es vienkārši gribētu uzklausīt viedokļus par šo tēmu. Un tāpat arī jūs runājat par to, ka vajadzētu uzdevumus fokusēt un ierobežot. Nu, piemēram, daļa varētu būt daudz šaurāka un daži grozījumi par informācijas sniegšanu. To varētu ietvert. Ja paraugamies uz revīzijas palātas ziņojumu par ES fondiem ir seši ieteikumi un uh, trīs ir par informāciju un uh, trauksmes uh, celšanu, kā arī uh, datu uh, apkopošanu. Tātad es tiešām neesmu pārliecināta, ka jāpievērš šim aspektam, bet esmu, protams, uh, ļoti atvērta. Uh, Mm, uzklausīt šādas viedokļas, un es ļoti labprāt gribētu vēl teikt, ka nu, nevajadzētu to vienkārši uh, atstāt bez uzmanības. Un vēl vairāki grozījumi uh, par uh, darba mobilitāti un pārrobežu kontaktiem. Kā Pirinska kungs jau uzsvēra, mēs zinām, ka brīva pārvietošanās ir viens no ES pamatpīlāriem, līdz ar to pilsoņiem jābūt pārliecinātiem, ka viņu tiesības tiek ievērotas, bet vēlreiz norādīšu uz to, ka mums ir jāievēro subsidaritāte, dalību valstu kompetence, un, manuprāt, lielākais izaicinājums būs rast sabalansētu situāciju starp šiem abiem aspektiem, jo atkal runāsim vēlreiz par sadarbību starp ELA un nacionālajām iestādēm. Un daudz grozījumu ir būtiski plašāki. Līdz ar to būs ļoti interesanti, kā referentu sēdēs diskutēsim par juridisko bāzi. Par to jau runāju. Un vēl par mērķi atbalsta komisijas priekšlikumu. Un vairāk vai mazāk tas viss, ko gribēju teikt. Paldies! Paldies. Nākamā runātāja Rīna Aronja Kāri, guļu vārdā. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies par uh, to, ka varam diskutēt. Un tagad, protams, ir uh, sarežģīti diskutēt par visiem šiem jautājumiem, taču mēs uh, runājam par tādu plašāku kontekstu, mūsu frakcija rauzās, raugās uz jautājumu sekojoši. Mums vajadzētu pievērstam, kāds ir mērķis šim Eiropas regulējumam. Mūsu frakcija labprāt gribētu uh, atkāpties no iekšē tirgus atbalsta, bet gan raudzītos ciešāk uz to, kā var palīdzēt pilsoņiem apkarot sociālo dempingu iekšējam tirgum, nav jātiek veidotam. Uh, Mm, neievērojot piemērotas darba noteikumus. Tātad mums jācīnās arī par labiem darba apstākļiem. Tas ir mūsu mērķis. Par šo iestādi esam norūpējušies par attiecībām ar sociālajiem partneriem. Sociālajiem partneriem vajadzētu ierādīt plašāku jomu. Jautājums ir par to, kā šo iestādi būtu jāvada nacionālie partneri jāietver daudz plašāks šajā plānošanā. Mums jāparūpējas par to, lai šī iestāde sociālajiem partneriem palīdzētu. Runa iet par labiem darba apstākļiem, sociāla dempinga apkarošana, sociālajie partneri ir ļoti nozīmīgi. Tas ir visu mūsu uzdevumu pamats. Nacionālās sistēmas jāatbalsta, nevis eh, jākavē. To darbs ir nacionālās sistēmas, kas ļoti labi darbojas un kādēļ būtu no tā jāatsakās. Tām vajadzētu turpināt uh, savu labo darbu veikt, nevis uh, lai jaunā iestāde kaut kā to darbu ierobežotu vai uh, traucētu tam. Labās uh, sistēmas, kas darbojas ES, uh, tām jāturpina darbs un nacionālo iestāžu ah, resursus nedrīkst samazināt. Runa ir par informāciju, datu apmaiņu. Tas ir nozīmīgi. Nozīmīgi ir, lai cilvēki tieši darbvietās ah, varētu sadarboties, ah, nevis tikai veikt tos uzdevumus, kas tiem ir uzdoti. Nav jāsamazina to resursi. Pilsoņi redz, kā rodas viņiem atbilstošās pievienotās vērtības, tātad pilsoņiem jāsņem vairāk, nevis vienkārši jārada jauna iestāde tās radīšanas dēļ. Bet, prot, tā, protams, priecājos par iespējamu labu sadarbību. Paldies! Nākamā runātāja Toru Reintke. Jā, nu visiem sveicieni. Būtu jauki, ja vasara vēl būtu uh, ilgāka bijusi, bet, nu, jā, mēs tagad visi atgriežamies un sākam strādāt uh, pie Eiropas darba iestādes, un visi kolēģi piekrīt tam, ka tā vajadzētu būt iestādē, kas tiešām atbilst šim uh, nosaukumam, līdz ar to prioritāte ir. Uh, lai šai iestādei būtu pilnvars un lai tā varētu veikt visus tos uzdevumus, kas tai ir uzdoti. Neatkārtošu to, kas ir teikts, trīs punkti, kas mums ir nozīmīgi. Referenta kungs, jūs atsaucāties uz Šekspīru, un es varētu citēt uh, Gēti un Faustu par uh, lielo uh, skaņu un uh, dūmēm, kas rodas uh, dažādu darbību rezultātā. Tātad darbībām ir jābūt ļoti fokusētām uz uh, tieši uz uh, darba ņēmējiem. Ļoti daudz uh, nesapratnes ir. Uh, par uh, sociālajiem pakalpojumiem un kā tie var tiek pārnest no vienas valsts uz otru. Un līdz ar to šīs sociālās uh, drošības sistēmas un sociālā nodrošināšanas sistēmas par to būtu jāparādās. Un tāpat arī par krāpšaniecības uh, gadījumiem. Tie arī bieži ir saistīti ar sociālā nodrošinājuma sistēmām un tiešām būtu uzmanīgi jāraugās uz to. Uh, kādas tad problēmas ir, un varbūt šī tehniskais, tehniskais sadalījums starp dažādiem jautājumiem nav tik nozīmīgs. Nākamais punkts, to pieminēja vairāki kolēģi, dažādu iesaistīto iekļaušanu, ne tikai arotbiedrības, bet arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas, jo tās bieži ļoti labi informētas par to, kādas problēmas ir darba tirgu kāda, ja, e, kādas problēmas ir pār pārobežu mobilitāti, līdz ar to ir nozīmīgi, lai uh, būtu kāda informācija par to. Un vēl pāris kolēģi jau to pieminēja, ka mēs uh, varam uh, rīkoties, lai šī Eiropas darba iestāde nebūtu uh, bez kompetences un bez um, iespējas rīkoties, nu tā kā tīģeris bez zobiem, te šeit tika pieminēts. Uh, Tā tad mēs varētu uh, jau sarastādīt sarakstu, uh, kurā tiek iekļaut uh, uzņēmums, kas neatbilst uh, labās prakses noteikumu uh, kopumam, un šī Eiropas darba iestāde varētu šādu sarakstu publicēt. Uh, Tā tad tie noteikumi, kādi jau ir, tas būtu jāizmanto un arī jāspēcina tās darbs. Tāpat, protams, priecājos par nākotnes darbu un ceru, ka mēs ļoti konstruktīvi varēsim sadarboties. Paldies! Paldies! Es neredzu ne EFTD, ne ENF pārstāvjus, ne neviens nav zālē. Tas nozīmē, ka mēs varētu uzklausīt tos deputātus, kas vienkārši vēlas uzstāties. Nākamā runātāja. Nu, ļoti jauki, ka esam atgriezušies, nu, gluži kā skolas sākums, mācību gada sākums mums parlamentā šeit. Un, protams, ka Eiropas darba iestāde ir ļoti nozīmīgs izaicinājums likumdevējs, kas nerūpējas par to, lai likumdošana tiktu īstenot kontrolēta, padars pats sev smieklīgi līdz ar to. Ir absolūti nepieciešams, lai referentam būtu tāds darba veikts, lai mēs varētu radīt skaidrus, uh, darba noteikums un procedūras, un pēc tam arī parūpētos par to, lai viss arī darboties un ēlai jābūt praktiski funkcionējošai iestādei. Tātad zina to, ka sadarbība pārobežu kontekstē starp nacionālajām iestādēm nedarbojas tā, kā mēs to labprāt gribētu, ja mēs runājam par kontrolēm un par noteikumiem, ko paši esam šeit noteikuši. Pakalpojumu brīva aprita ir ļoti nozīmīga un uh, vērtība, taču ļoti daudz krāpniecības ir uh, e, vēstuļkastīšu uzņēmumu. Pirinska kungs par to runāja, daudz kas nedarbojas, kā uh, tam vajadzētu, līdz ar to Eiropas darba iestāde ļoti nozīmīga. Mani grozījumi ir par iestādēm un to darbību ir ļoti nozīmīgi, lai darba iestādes varētu darboties tā, lai nacionālās iestādes tiešām varētu sadarboties viena ar otru un uh, būtu efektīvas visādi citādi, nu tikai tāda jauka parunāšana ir uh, nevis uh, uh aktīvs darbs. Tā tad uh, iestādē jādod autoritāti tiesības īstenot, atgādināšu finanšu krīzi. Mums pat laban ir efektīva banku uzraudzība, līdz ar to atbilstoši Eiropas darba, darba iestāde varētu uh, par piemēru ņemt to, kā darbs tika veikts. Risinot dažādas jautājumas, arī, piemēram, darba apdrošināšanu, un uh, ir iestādes, kas nacionālos līmeņos ļoti veiksmīgi darbojas, un to pieredze ir uh, visaptveroši jāizmanto. Paldies! Thank you! Paldies, un tagad došu vārdu Žožam Baham, lūdzu. Jā, liels paldies priekšsēdētājiem. Man jāatzīstas, ka man šodien drusku labāka sajūta nekā jūlijā. Jūlijā tomēr iezīmējās, ka mēs esam ļoti atšķirīgos domās un daži pat runāja par norādīšanu. Un uh, tika arī uzsvērta nepieciešamība rīkoties, bet, kā jau teicu, bija atšķirīgi viedokļi. Es personīgi esmu pārliecināts par absolūtu nepieciešamību, ka vajag Eiropas iestādi un atbalstu šajā ziņā arī mūsu uh, referentu kolēģi Žeroma Leners. Vairāk kārt jau tika uzsvērts, ka jaundibināmā darba iestādē tam vajadzētu izskatīties labi ne tikai uz papīra, bet arī praksē. Tā vajadzētu būt pareizām kompetencēm, bet arī finanšu līdzakļiem pienācīgiem. Tas mums arī jāpiešķiro, tas viss darbotos. Tā, piemēram, arī mediācijas komisijas ieriekošana, tā vajadzētu būt nevis tikai kā iespējai, bet tam vajadzētu būt saistošam pasākumam Tāpat esmu arī pārliecināts, ka sociālo partneru spēcīga iesaistīšana ir vajadzīga, piemēram, lai veiktu risku novērtējums un analīzes, un uh, vajadzētu būt arī pārstāvju narodbiedrībām, darbiņiem, organizācijām, viņam vajadzētu būt valdes sastāvā. Noslēgumā es domāju, ka tika arī uzsvērts, it īpaši Marijana Harkins kundze teica, ka mums nevajadzētu rīkoties pret dalību valstīm, kaut ko iekārtot kopā ar tām. Tām ir jāpiedalās un vajadzētu būt arī līdzsvaram, lai tas dotu arī Eiropas pievienoto vērtību. Attiecībā uz uh, iekšā tirgu un pakalpojumu nav jau runa tikai par kvalitāti, ne tikai par drošību, bet arī par sociālajiem aspektiem. Kā jau tika teikts, uh, lai vērstos pret sociālo dempingu. To nepieļaut. Paldies! Lies paldies! Tagad vārds Balaškungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, Esmu referents ļoti sarežģītā jautājumā par sociālo sistēmu koordinācijas jautājumiem. Mēs mēģinam virzīties uz priekšu un pabeigt mūsu darbu nākamā nedēļa laikā. Šajās diskusijās aizvien atgriežas viens un tas pats. Tas, ka nav iespējas, kas būtu reāla kontrolei, e, ieteikumiem vienādām sociālām tiesībām, jo nav uh, pietiekams Eiropas atsaudas un references. Vai nu tekstos tādos, kādos uh, tādi ir, vai nu, vienā jautājumā, un šis Eiropas darba iestāde kompensētu šādu trūkumu, kas ir ļoti būtisks un kas mums palīdzētu visās citās Eiropas sociālās uh, likumdošanas jomās tiek runāts par mobilitāti, tas ir ļoti nozīmīgi, jācīnās pret krāpniecību noteikti, un lai tas būtu iespējams, mums ir nepieciešama iestādi, kas būtu viss cits, ne tikai birokrātija. Kas ir birokrātija, kad cilvēkiem tiek traucēts un nav efektīvas darbības, jo netiek pieņemts lēmums, un es domāju, ka ja mēs gribam palīdzēt uzņēmumiem, lai viņi labi zinātu likumdošanu, un ja mēs gribam cīnīties pret krāpniekiem, tad šādai Eiropas darba organizācijai ir jābūt reālai iestādēji, un tos lēmums, kādas tā varētu pieņemt, ka tā būtu reāli iedarbīga. Runā, ka tas ir pret Eiropu. Nē, nu nekas tā nav. Mēs raugamies, kā es. A, skatās 151. 153. līguma pants norāda uz to, ka Eiropas Savienība papildina dalībvalstu veikto sociālā jomā, un tieši par to šeit mēs runājam. Tātad tas būtu papildinājums ar nacionālu iestāžu piekrišanu, kas tiek dots, un šī iestāde var darboties, un tas visbeidzot mums ļautu risināt uh, mobilitātes jautājumus. Es uh, atbalstīšu visus tos grozījumus, kas uh, būs vērsts uz to, lai šī iestāde nebūs, nebūtu viss uh, vienkārši neefektīva uh, birokrātija, bet gan iestāde, kas īsteno uh, pieņemtos lēmumus. Paldies, paldies, un nākamā runātāja Šoidros kundze. Jā, paldies, kolēģi. Es um, ceru, ka vasaras. Uh, atvainājums mums ir stiprinājis, mēs tā varam ķerties krietni pie darba. Es eh, piekrītu kolēģiem Balasam, ka šī jaunā iestāde tā vajadzēja būt efektīvai, ka tā vajadzētu papildināt dalībvalstu kompetenci Eiropas līmenī. Un valstīm vajadzētu sadarboties. Tādēļ esmu sagatavojusi un iesniegusi vairākus grozījumus. Es uh, neiesaku nosaukumu maiņu, bet runa ir par kompetenci precizējumu šajā jaunajā aģentūrā vai iestādē. Tādēļ, ka ir tik svarīgi, tieši tādēļ, ka tā būs jauna iestāde, vajadzētu būt ļoti skaidram, kas tad ir kompetences un kā tā varēs palīdzēt aģentūrām. Ir svarīgi, lai tās sniegtu palīdzību un nevis, lai rast, radītu papildus jaunus šķēršļus. Tādēļ es iesaku, lai samaksa nodevas par pakalpojumiem tiktu skaidri noteikti dalībvalstīs bet ne darba ņēmējiem, darba devējiem. Tas uh, ļoti skaidri neiziet no komisijas priekšlikuma. Mums vajadzētu labi pārdomāt, vai darba devēji un darba ņēmēji, vai viņiem vajadzētu maksāt par konsultācijām un par uh, šīs uh, iestādes ieteikumiem. Droši vien, ka tas neatbildīs mūsu priekšstatiem. Dažos grozījumos es iesaku, lai nacionālajie likumdevēji arī tiks ņemti vērā. Piemēram, eksperti atsevišķās dalībvalstīs, eh, viņiem vajadzētu būt tiesībām iztenot, būt klāt ekspertu grupās, eh, bet tas nav gluži skaidri pateicis komisijas priekšlikumā. Nav arī ļoti skaidri noteikts, ka tā būs, un es pieņemu, ka ja mēs eh, vēlamies labāku sadarbību ar dalībvalstīm, tādā gadījumā šādām tiesībām vajadzētu būt iekļautām. Mani priekšlikumi ir šādā virzienā jaunai iestādē vajadzētu patiešām būt palīdzībai, koordinācijai un sadarbībai. Tam nevajadzētu būt tikai jaunam birokrātijas slogam. Paldies! Paldies, paldies! Tagad vārds Jāslavekas kundzē. Paldies priekšsādātājiem! Es izniegs veicu visus pēc uh, vasaras atvainājumu, redzu, ka visi esam labi atpūtušies, iedeguši, visi smaida, un eh, visiem ir liela enerģija darbam. Vēlētos uh, atsaukties uz pāris punktiem. Es priecājos, ka būs Eiropas darba iestāde. Mēs jau bieži un daudzos dokumentos pat esam strādājuši, mums ir bijuši pārāk maz datu par to, kāda ir situācija darba tirgu, kā piemēram darba ņēmēja nosūtīšanas situācija un arī par sociālo dempingu bija pārāk maz datu. Un es domāju, ka tas būs ļoti labs atsaucas punkts eh, arī jautājumiem, kas vēl parādīs, kas attiec uz mobilitāti Eiropas Savienības darba tirgu. Es domāju, ka mums ļoti skaidri vajadzētu aprakstīt, kādas būs kopīgās kontrolas nevarētu iedomāties, ka šies kontroles varētu notikt bez dalību valsts eh, piedarīšanās, kuras teritorijā šīs kontroles notiks. Otrkārt, esmu pārliecināta, ka Eiropas komisijas priekšlikums attiecas uz mobilitāti tikai tajos punktos, kas attiecas eh, konkrētās kompetences. Esmu pārliecināta, ka darba nosacījumi nosūtītajiem darbiniekiem arī ir ļoti svarīgs punkts. Un darba iestādē vajadzētu arī šo aspektu kontrolēt un novērtēt. Manos grozījumos es uzsveru, ka šis jaunā iestāde uh, tā nevajadzētu radīt jaunas šķēršas Eiropas darba tirgū. Mazie vidējie uzdā, uzņēmumi bieži sūdzas par to, ka Eiropas komisija liek priekšā ar vien jaunas un jaunas šķēršļus, un tas darba tirgu viņiem rada grūtības. Mēs zinām, ka Eiropa ir ļoti atkarīga no maziem vidējiem uzņēmumiem, un mums vajadzētu uzsvērt viņu nozīmi. Jā, paldies! Tagad komisijas pārstāvim ir iespēja izteikties. Ir bija vairāk jautājumu jums, un varbūt, ka jums būs uh, piezīmes no jūsu puses, ko jūs varēsiet šeit prezentēt. Tagad lūdzu, tagad jums vairs paldies, paldies, priekšsēdētāji. Labrīt visiem! Pirmkārt, uh, varbūt es varētu pateikties. Lies paldies par šo labi padarīto darbu kas uh, eh, slēpjas aiz visiem šiem krūzīm, visiem sanāksmēm, visam diskusijām, kas jums ir bijušas. Sirsnieks paldies visiem. No paša sākuma parlaments uh, bija ļoti apņēmīgi ķērās pie šī darba ar lielām ambīcijām. Lies paldies par to. Un uh, šajā posmā komisijai ir sarežģīti kaut kā iesaistīties ar komentāriem par jūsu grozījumiem, jo tie vēl nav pieņemti bet es gribētu varbūt vienkārši atbildēt uz jautājumiem un atkārtot arī, ka komisijas priekšlikums kāds tas ir. Mēs uzskatām, ka liels vairākums no jūsu puses, jā, ka mums ir nepieciešams tāds operacionāla iestāde, kas operatīvi strādātu, un mēs domājam, ka tai vajadzētu būt aktīvai sadarbības jomā, informācijas apmaiņa sadarbībā un mediācijas jomā, strīdu izšķiršanā. Tad eh, piegādāt informāciju, piegādāt iespēju sadarbi, eh, pastiprināt sadarbību starp uh, dalībvalstu iestādēm un iespēju sniegt arī kādreiz arī risinājumus ar uh, strīdu izšķiršanas palīdzību. Tātad tas ir tas, ko mēs esam likuši priekšā, kas ir mūsu paketē, paketes pieejā, un tā ir loģika, ka būtu šī viena iestāde, un šī visa loģika ir šī priekšlikuma pamatā. Par nosaukumu mēs uzskatām, ka, ja mums arī bija ļoti daudz iekšēja diskusijas par nosaukumu, tas, tā ir iestāde, kas būs aktīva brīvas pārvietošanās, darba nosūtīšanas jomā, sociālās drošības jomā, un mēs uzskatām, ka tas ir pienācīgi parādīts nosaukuma Eiropas darba iestāde. Un arī saīsinājumā, jā, un tas um, līdz šim nav eksistējis. Tad nekas neatkārtos. Par informāciju es redzu, ka pirmais darbs, kas mums ir jādara, protams, būs tā, tāds izaicinājums tiek uzsvērts. Mēs uzskatām, ka informācija ir arī aizsardzības daļa, un mēs uzskatām, ka informēts darbinieks, informētas, informēti uzņēmumi palīdzēs sasniegt šādu saskaņotu pieju darba tirgū un tas patiešām uzlabos darba mobilitātes kvalitāti, kāds no jums pieminēja īpašo ziņojumu no uh, eh, reviz, uh, eh, revizijas palātas, mēs to ļoti nopietni uztvērām. Un uh, tas ir tiešām ļoti daudz, un uh, informācijas uh, mēs uzskatām, ka uh, šī vienas uh, aģentūras pieeja šeit ir ļoti svarīga. Tātad tas būs pirmais uzdevums, darbs ar informāciju, ko esam sagatavojuši šai iestādēm, tas ir ļoti būtiski. Es dzirdēju arī tāpat komentārus par uh, sociālo partneru iesaistīšanos. Mēs neesam to aizmirsuši. Viņiem ir ļoti būtiska loma darba mobilitātes laukā, brīvā darbinieku pārvietošanas jomā, un tādēļ mēs esam arī paredzējuši iesaistot pušu grupas tām būs izšķiroša nozīme. Šeit es gribētu beigt savus komentārus, vienkārši piedāvāt jums tehnisko ekspertīzi. Ja jums vēl būs papildus jautājumi vai papildus komentāri, referentam viņa komandai priecāsimies atbildēt uz tiem, bet vēlreiz sirdnieks paldies par padarīto darbu. Un tiešām ir ļoti ambiciozs laika plāns eh, un eh, ir aktīvs darbs no paša procesa sākuma notic. Paldies! Paldies! Jā, tagad došu vārdu vēlreiz eh, referentam Lenārs kungam, ja jums būs kādi jautājumi vēl. Protams, arī komisija, jūs arī tos varat uzdot. Tagad jums vārds. Jā, paldies. Nu, bija jautājumi, un visi, visus, ne, nezinu, detalizēti varēšu, bet liels paldies par jūsu apņēmību, un eh, domāju, ka mēs virzāmies uz eh, tādu kopīgu izpratni. Protams, ka ļoti daudz detaļas, kas vēl ir eh, jāatrisina. Gribētu tikai par informāciju, lai nebūtu nekādi pārpratumi. Domāju, ka informācijas sniegšana ir izšķiroša. Tas tiešām ļoti svarīgi. Es pats esmu no robežu apgabala. Uh, kur divas eh, valstis ir kaimiņos eh, šim reģionam, un tur ļoti liela informācija ar pareizās informācijas saņemšanu. Un eh, es nedomāju obligāti, ka informācijas sniegšana ir Eiropas darba iestādē. Es saņēmu ļoti daudzus ēpastus un vēstules no mana vēlēšana apgabala katru nedēļu. Daudz no jautājumiem, kas, piemēram, saistīti ar nodokļu jautājumiem, fiskālo sadarbību. Uh, nodokļu sadarbību, tātad, eh, kur Eiropas Savienība ir vairākas kompetences, tātad kā šī Eiropas darba iestāde grasās, jā, tiem cilvēkiem, kuri vēlas doties pāri robežām eh, un kur būs Eiropas Savienības likumdošanas spēkā attiecībā uz brīvu pārvietošanās iespējām darba likumdošanā, kā tad uh, būs uh, Eh, ja viņš nesaņem pie, eh, pieņemam eh, informāciju par to, kā, kāda ir nodokļa jautājuma risināt, piemēram, starp Vāciju un Franciju. Tā mums vairāk jāfokusējas ar informācijas sniegšanu, bet es nedomāju, ka obligāti, ka vislabāk to var darīt tieši Eiropas darbiestādes līmenī. Tad par informāciju tiešām šis jautājums arī mums ir ārkārtīgi būtisks. Uh, Negribu vairāk šeit par to tagad neko teikt. Par vispārējo es redzēju jau uz pulksteņu raugoties, ka ir jau pus desmit pāri, pār pus vienpadsmitiem, un mums vienkārši jāraugās, kā mēs sadarbosimies ar visiem no jums arī nākamo nedēļu laikā. Jā, liels paldies jums visiem par jūsu komentāriem. Laika grafis ir šāds. Mēs balsosim nodarbinātības eh, komiteja 18. oktobrī un plenāra sēdes datums vēl nav par to pieņēmis lēmums pagaidām. Tagad mēs varam pāriet pie. Mums tagad vajadzētu pāriet pie astotā punkta darba kārtībā. Mēs gaidām referentu kā vēršām Bonkungu. kungu. Tas ir ļoti svarīgs ziņojums, par kuru diskutēsim. Mēs vienkārši pagaidīsim piecas minūtes. Vai kāds vēl, vēlreiz varas izteikties par darba iestādi? Vienkārši būs piecas minūtes pārtraukums un tad lūdzu atgriezieties zālē. Tādēļ astotais uh, punkts darba kārtībā ir ārkārtīgi svarīgs uh, parlamentam, lai parlaments tiktu iesaistīts šī jautājuma risināšanā. Yeah.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

pārredzami un paredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā. Sākumā došu vārdu mūsu referentam Endrikam Kalvēšam Bonam, un tad dosim tālāk ēnu, vārdu ēnu referentiem. Un esmu pārliecināta, ka, protams, vēlēsimies uzklausīt arī komentārus no komisijas. Kafē Žambona kungs, lūdzu, jums vārds. Muchas gracias, senora presidenta. Bien. Lielas paldies. Paldies priekšsādātāji. Priecājos redzēt šeit visus, kas ieradušies atkal šeit pēc garajām brīvdienām. Domāju, ka visi esam, tā teikt, atspirguši Un līdz ar to varēsim vēl krietni atbilstīgāk ķerties pie darba. Runāšu spāņu valodā, jo šī nu ir joma, kur ļoti svarīga ir valodas precizitāte, un zinu, ka varu paļauties uz tulku lielisko darbu. Paldies! Un tātad. Šobrīd strādājam pie ietvara darba nosacījumiem direktīvai Un jāsaka, laika ziņā grafiks ir ļoti saspringts. Cik tālu sapratis esmu no tām sanāksmēm, kuros esmu piedalījies, jūtam plādo augstu interesu līmeni gan no kolēģiem, gan no komisijas puses par šo jautājumu. Un šī direktīva ar visiem attiecīgajiem uzlabojumiem, ko parlaments tajā šobrīd veids, respektīvi komisijas priekšlikumā veids, būtu vēl jāpabeidza līdz vēlēšanu periodam. Tas tāpēc, ka mēs uzskatām, ka parlamenta nostāja varētu būt pozitīva sociāla ietekme uz šo lietu. Tālāk. Šai direktīvai varētu būt arī ļoti dažāda veida ietekme dažādos līmeņos, jo tas ir tāds pamatīgs, milzīgs uh, darba mm, punkts, nu, tāds darba elements e, sociālajā pīlārā, kas, protams, tika aizsākts Gēteburgas samitā. Vēlos teikt paldies kolēģiem, kas arī deva savu ieguldījumu dokumentu izstrādāšanā. Ir saņemti ļoti daudz grozījumi, tas, protams, atspoguļo plašo interesi par šo tēmu. dokumentā ir tādas sadaļas, kurās mēs virzamies uz priekšu uz tādu kopēju kompromisu, un es nedomāju, ka beigu beigās būs problēmas ar to, ka kāds šo direktīvu vēlēties, vēlēsies noraidīt. Nu, piemēram, sadaļa par informāciju attiecībā uz nodarbinātību. Domāju, ka šai jomā mums pastāv iespēja apspriest arī ar to, kādā laikā šī informācija tiek sliek, sniegta, ka varbūt īpaša uzmanība jāpievērš administratīvajiem slogam MVU gadījumā. Nu, tā tad domāju, ka tās ir lietas, ko varēsim arī apspriest. Te tāda, zinām, elastība pastāv Un um, konsultācijas man jau ir bijušas ar vairākām pusēm, tāpēc zinu, cik ļoti svarīgi, lai šī informācija sniegt, tiktu sniegt, piemēram, pirmajā dienā, it īpaši, piemēram, lauksaimniecības sektorā, tas man nemaz nebija zināms. Bet, nu, lūk, tāds ir šīs sadaļas pamats, un domāju, ka ar vairākiem tādiem viediem grozīmiem mēs varēsim pielāgot šo dokumentu realitātei atsevišķos konkrētos sektoros uh, un pielāgoties arī MVU ikdienas specifikai tajos gadījumos, kad, piemēram, viņu, šiem MVU nav pilna klātbūtne internetā un viņiem ir vajadzīga zinām elastība. Nu, tā tad domāju, ka varam šeit viedā kārtā šo elastību iestrādāt un nedomāju, ka šai gadījumā radīsies kādas īpašas grūtības. Tālāk, kas attiecas, piemēram, uz dažādām tiesībām, attiecībā, piemēram, uz pārbaudas laiku un tam līdzīgi, tad es domāju, ka pārbaudas perioda ilgums arī ir tāda lieta, par ko mums izdosies panākt vienošanos. Neaizmirsīsim, ka perfekcija, jeb tāds pārāk um, detalizēta šāda informācijas izstrāde ir, nu, tā teikt, labo nolūku ja ienaidnieks. Mums ir vajadzīgs skaidras idejas, jā, jāizstrādā tālāk šie Gēteburgā pieņemtie principi, tā, lai Eiropas Savienības pilsoņiem būtu kaut kas nu, tāds drošs un paredzams, mēs varam attiecīgi noteikt kaut kādus maksimālos apmācības laikus, piemēram, 25% no kopējā darba laika. Mēs piedāvājam līdz ar to zināmas tiesības Eiropas Savienības pilsoņiem. Mēs nerunājam šeit, nu, kaut kādā tukšumā taču. Tāpat arī domāju, ka arī, š, ka arī šeit būs iespējama vienošanās līdzsvarot, eh, tā teikt, izvēles starp visiem viedokļiem, un tas būs vajadzīgs ņemot vērā, ka vēlamies taču, lai šim dokumentam būtu reāla sociāla ietekme. Nu, tātad tālāk, pievēršoties konkrētām izmaiņām nodarbinātības attiecībās un ar to saistītajām tiesībām. Protams, ka ir dažāda veida kanāli, ehm, informācijas nodošanas kanāli papildus ehm, vajadzībām un arī šajā gadījumā iesniegt virkne grozījumi. Bet arī te, jāsaka, neredz īpaši lielas grūtības, nedomāju, ka būs kaut kāds barjers, lai mēs varētu nonākt pievienošanās. Galvenais panākt līdzsvaru un domāju, ka komisijas paveiktais darbs ir labs sākuma punkts. Obligātās minimālās prasības. tā ir joma, kur, manuprāt, arī būs diezgan plašas diskusijas un debatas, jā. Protams, ka uzņēmumi, uzņēmumi ir nobažījušies par to, ka varētu zust konkurēt spēju, tāpēc, ka viņiem būs pārāk liels noteikums loks. Mums šīs bāžas jāņem vērā, mums eh, jābūt atvērtiem pret viņu domām, jāvēršas pret tādu patvaļīgu šo noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu, arī dzen pret patvaļīgu darba ņēmēju ļaunprātīgu izmantošanu un ir vajadzīga zinām pārraudzība. Un tāpēc, piemēram, kontroli pār šiem nulles stundu kontraktiem un tam līdzīgi. Te ir viens otrs teicis, ka parlamentam nebūtu jādomā tagad par šādu nulles uh, stundu līgumu aizliekšanu. Bet varbūt mēs varētu apsvērt virkni citu loģisku mēru, kas būtu saistīti ar to, kas mūsuprāt varētu nozīmēt, ko mūsuprāt varētu nozīmēt nodarbinātības attiecības. Tādas nodarbinātības attiecības, kurās nebūtu pieļaujama šāda ļaunprātīga izmantošana, respektīvi kaut kādi, nu, līdz ar to varētu izrietēt ierobežojumi un limiti attiecībā šiem nulles stundu kontraktiem. Viens, viens pretrunīgs jautājums, kur, manuprāt, ir ļoti polarizēti viedokļi, tātad pretēji viedokļi, tas parādās no grozījumos, ir jautājums par definīciju. Kas ir darba ņēmējs? Nu, atceros te pāris piemērus nu, piemēram, no Eiropas kopienas tiesas izriet arī kaut kādas nianses šai ziņā. Nu, šeit gan sastapsimies ar grūtībām, jā, definīcija jomā. Kāds ir šī dokumenta nolūks? Piedāvāt Eiropas pilsoņiem izpratni par tiesībām, kas viņiem pastāv darba ietvaros. Tas ir tas pats galvenais. Tas taču ir svarīgākais. Eh, un tas, no, tas, tas ir pilsoņu, tā teikt, dzīves svarīgākais elements - zināt, ka viņiem ir tiesības un ka tās iespējams arī īstenot. Uh, Un šīs tiesības pastāv, lai kāda veida arī izpratne mums nebūtu par to, ko nozīmē darba attiecības. Tas, ko es esmu piedzīvojis, ka pastāv tādas divēja rakstura bažas. Nu, viena puse no nu, tām ir tāda, un es pilnībā piekrītu, ka neviens nedrīkst tik nedrīkst tikt atstāts aiz muguras, ignorēts. Šīs ir universālas Eiropas mēroga tiesības. Tātad neviens, kas ir darba attiecībās, nedrīkst tikt atstāts novārtā un uz viņu arī attiecas šīs tiesības. Uz ikvienu. Nu, tā ir viena lieta, bet tad ir otra šāda tehniska, juridiska rakstura problēma, jeb nianse, kas iespējams izriet no tā, kādā veidā šis dokuments tika gatavots. Protams, ka to gatavojuši visi šie juridiskie eksperti un tā tālāk. Un šīs bāžas saistītas ar subsidiaritātes principu ievērošanu un to, kādā veidā tiek skārti nacionālie tiesību akti. Nu, es domāju, ka mums vajadzētu tā teikt, dejuridiskot šīs debates. Es domāju, ka mums jāraugās uz to no tāda tiesību skatu punkta, nevis no dažādiem juridiskajiem kodeksiem un īstenošanas un tam līdzīgi. Mums būs ēnu referentu tikšanās, un es grasos iesniegt rakstisku priekšlikumu, kura mērķis būs, nu, ļaut visiem vienoties par izpratni attiecībā uz to, ka katram individam, ne tikai darbiņiem, katram individam, kas atrodas kaut kāda veida atkarība, atkarīgās ekonomikas, ekonomiskās attiecībās ar kādu organizāciju, vai ir kas ir daļa no organizācijas hierarhijas, tātad katrs šāds individs šādā situācijā ir ietverts šo tiesību kopumā. Un tad, kad šo pamatprincipu būsim apstiprinājuši, par to vienojušies, nu tad, protams, katrai atsevišķajai individuālajai valstī būs iespēja izvēlēties savu, iespē, savu, savu kaut kādu scenāriju, jo mēs, protams, nevaram šai dokumentā aptvert visu Eiropas daudzveidību, nevaram vienā direktīvā to iekļaut, eh, nejaukā. Līdz ar to katrai atsevišķajai valstī būs iespēja piemērot pašai savu darba tiesību kodeksu. Bet to sakot, ko domāju, ir tas, ka, piemēram, nu, valsts var saukt kādu par pašnodarbinātavu vai darba ņēmēju, nu, lai kāds nosaukums arī tas nebūtu. Galvenais, svarīgākais ir tas, ka šādās darba attiecībās katrs darba ņēmējs vai individs, kas kaut kādā veidā daļa no hierarhijas, ekonomiski atkarīgs no kādas organizācijas, šīs tiesības saņem. Lai kādus terminus mēs šeit nepiemērotu tas neietekmēs viņu spēju šīs tiesības īstenot. Tas ir tas pamatprincips, ko vēlos šeit iestrādāt un kura darbību vēlos nodrošināt. Jo tīri juridiskā definīcija attiecībā uz to, kas ir darba ņēmējs un darba devējs, eh, nu, novedīs mūs pie ļoti sarežģītas teritorijas. Un tad varētu būt ļoti grūti piemērot visas šīs dažādās darba attiecību tradīcijas, kas stāv dalību valstīs. Cerams, ka mums no tā viss izdosies izvairīties. Cerams, ka mums izdosies mai, nu, to darīt, nemainot šīs ilgās tradīcijas, bet domāju, ka mūsu darbs ir identificēt pamatiesību principus un nevis izvēlētos šo tīri tehniski juridisko pieeju. Nu, tā ir tā pieeja, ko es vēlētos īstenot šī dokumenta gadījumā. Tātad identificēt šīs pamatiesības, kas pastāv darba ņēmējiem, pielāgot šāda veida tiesību kontekstā jaunās darba formas, tas ir tikai leģitīmi. Un pie tā varam strādāt. Protams, ka darba būs daudz. Un domāju, ka tūlīt pat eh, tagad pēc brīvdienu beigšanās pie tā būs arī jāķers klāt. Paldies Kalfēšam Bonakungam. Tālāk došu vārdu tautas partijas pārstāvim. Ratkis kungam lūdzu. Jā, Frau Vorsitzende. Jā, priekšsēdētājs kundze. Referenta kungs, dārgie kolēģi un kolēģis. Es norādīšu vairākiem uh, kolēģiem, ka esmu nedaudz uh, samals un arī sapīcis, ka uh, šeit pēcpusdienā diskusijas ir bijušas plānotas un arī tā ierakstīts manā sarakstā un tik īsti pēc vasaras pārtraukuma šis temats tiek skatīts citā laikā. Līdz ar to man bija jāpamet tikšanās, kas bija plānota un jau sākusies. Līdz ar to nu, šis temats ir tik ļoti nozīmīgs, bet uh, jā, uh, kritizē uh, tas, kā tas ir noticis. Visām citādi es gribu teikt, ka referenta optimisms. Uh, tam piekrītu. Arī ēnu referentu tikšanās reizē skaidrs ir kļuvis tas, ka valda tāda plaša izpratne par to, ka mūsu pretenzijas ir ne tikai nedaudz, teiksim, tāds lirisks teksts par sociālo politiku sastādīta, bet ļoti nozīmīgi saturā strādāt, lai uzlabotu darbņēmēju Uh, situāciju Eiropā un liekas, ka mm, esam tiešām tā veiksmīgi sākuši, bet skaidri jāsaka, ir pāris punkti, kur nu tiešām no kompromisa mēs esam gaismas gadu attālumā, un es nedomāju, ka tāds tiks sasniegts. Uh, nosaukšu dažus, nu, piemēram, uh, likumīgā definīcija par darba ņēmēju Man ļoti simpatizē referenta nostāja, kas saka, nu, mazāk juridiskas runas un vairāk politikas. Nu, tas, kas nav no juridiskās jomas, tas ir labi, bet nu, tas nenozīmē, ka vairāk izpratnes par cilvēkiem būs. Bet, uh, Mm, sastādot likumus, bez juridiskā redzējuma mēs uh, neiztiksim līdz ar to, nu, paši sev nedaram neko labu. Uh, tik sarežģītā un nozīmīgā jautājumā pilnīgi nepieskarties juridiskajam redzējumam. Taču mans aicinājums ir tāds, nu, strādāsim pie tiem tematiem, kur ir plašs konsens, tad mēs varēsim pirms vēlēšanām norādīt uz to, ka esam norūpējušies par nodarbināto situāciju un uh, rūpēm. Un tur, kur nav iespējams kompromiss, piemēram, darbņēmēji uh, definīcija, ir jābalso, un tad, nu, būs vairākums vienā vai otrā ziņā, taču runājot par šo strīdu un par to, kas notiek, mums nevajadzētu a, nekādā gadījumā a, zaudēt to, kas ir kopējis. Līdz ar to šodien pusdienu laikā arī turpināsim un ceru, ka varēsim nodarbināt to izpratnē, turpināt risināt šos jautājumus. Paldies! Paldies tagad Lopes kungs sociāldemokrātu vārdā. Paldies priekšsādātājs kundze. No nu, sākumā gribu teikt paldies uh, par pēdējo mēnešu laikā paveikto darbu, sadarbojos ar referentu un citiem ēnu referentiem piekrītu tam, kas tika teikts, ir nepieciešams uh, uh, nākamo mēnešu laikā Eiropas uh, Savienība un Eiropas parlamenta aktīvas darbības rezultātā virzīt uz priekšu. Šeit ir ļoti nozīmīgs jautājums. Mēs radām juridiski ietvaru ļoti labai idejai, Tā ir ideja par sociālām tiesībām un tās pīlāru. Esam konkrēti strādājuši vairākus gadus, taču tagad ir nepieciešami konkrēti instrumenti. Pārmaiņas mūsu sabiedrībā un daudzas mūsu ekonomiskās un pārdalījuma problēmas arī sabiedrības neapmierinātība ir saistīta ar izmaiņām darba tirgu. Tādēļ mēģinam šeit veicināt dažādas pasākumus. Uh, Komisija ir izteikusi priekšlikumu sarunas. Nu, tādā plašā redzējumā attīstās saprātīgi, arī pateicoties visu frakciju veiktajiem, arī referenta pieeja ir skaidra. Ir divi tādi ļoti apjomīgi jautājumi - minimālās tiesības un informācijas pakotne šeit, nu, ir vēl telpa sarunām. Komisija arī ir izteikusi ļoti labu priekšlikumu. Tādēļ atšķirīgās pozīcijas varam apvienot. Tāpat nākamais nozīmīgais elements mūsu frakcijai ir 12. pants komisijas priekšlikumā. Runājam par dažādu darba modeļu atzīšanu un aizsardzību dažādajās valstīs. Uh, Tie ir um, tie uh, modeļi, kas balstās uz kolektīvajiem līgumiem, nevis tiesībām. Tas ir sistēmas, kas labi darbojas, un Eiropas Savienībai tās ir jāatzīst un jāaizsargā. Šeit runa vairāk ir par ziemeļu valstīm jāapzinās arī tas, ka šeit tiek veicināta mm, darba tiesību jautājumu risināšana. Komisijai tieši šie modeļi ir jāatzīst. Es domāju, ka tā nav tikai mūsu frakcijas uh, saistība, bet uh, kas tāds, par ko visas frakcijas varētu rīkoties, un mēs varētu uh, raudzīties, kā konkrēti to īstenot. Vēl viens papildu elements, referents arī par to runāja. Vienkārši šeit ir liela plašas atšķirības. Šeit ir definīcija par otro pantu. Mēs kā frakcija vēlreiz vēlamies uzsvērt to, ka tas, kas mums ir svarīgi, un šeit mēs ļoti uh, aktīvi sarunās darbosimies, nu nevis tā kā Eiropas a, likumdošanas a, un darba tiesību a, pārstāvi, nu ne tikai jānosaka, kas būtu darbaņēmējs, bet ir trīs ļoti būtiski jautājumi šajās direktīvām. Tātad pirmais aptvērums. Tas ir ļoti nozīmīgi. Nākamais juridiskā drošība. ko šī direktīva dod. Un nākamais jautājums ir īstenošanas iespējas. Tādēļ diskusijas ir ļoti nozīmīgas ne tikai par definīciju kā tādu runājumu, bet arī par tām interesēm, kas, kas ar to ir saistītas. Tas ir ļoti nozīmīgi. Uh, raudzīties uz to, cik daudz cilvēkus tas skar, cik daudz jauni fenomeni tieši darba tirgu ir un ko tas visu skar. Šeit runa ir par jaunām līguma formām, līgumiem. Runiet par to, ka tiek pārkāptas sarkanās līnijas starp nodalījumu darba ņēmējs un darba. Uh, devējs, tātad ir nepieciešama arī skaidra īstenošanas norādījuma. Tie tie elementi, kas mūsu skatījumā ir īpaši nozīmīgi, un a, mēs a, izstrādāsim kompromisu. Mēs a, ļoti aktīvi strādāsim, lai šī direktīva aptvērtu dažādus nodarbinātības modeļus un tos aizsargātu. Uh, Runa e, iet e, dažkārt arī par atsevišķu nozaru sarežģīto situāciju, jaunas, jaunu darba apstākļu, jaunu nodarbinātības apstākļu, kas rada mazāku drošību un ko aptver šī direktīva un kas būtu jāmaina. Paldies! Paldies! E, nākamā runātāja Makintājas kundze. Paldies un paldies uh, referentam par uh, paveikto darbu apjomu. Ir bijis uh, ļoti veiksmīgs tas, uh, kā mēs varējām sadarboties un kā mēs varējām visas mūsu rūpes uh, paust. Es ļoti, ļoti atzinīgi to vērtēju, kas strādājam pie šiem jautājumiem un ceru, ka mēs varēsim sasniegt uh, tādu risinājumu, kas uh, būs uh, visiem pieņemams. Ir vairākas jomas, par kurām es gribētu runāt. Pirmkārt, esmu ļoti norūpējusies par, man liekas, tas ir padoms, priekšlikums valsts institūcijā strādājošos neiekļaut šajā direktīvā. Nu, es neredzu nekādu pamatojumu, kādēļ uh, valsts un uh, privātos uh, nodarbinātos uh, pret viņiem būtu jāizturas šķirīgi. Nu, teiksim, varbūt kā aizsardzības jomā strādājošajiem, tur būtu kāda savādāk noteikuma, bet nu, man liekas, ka ir savādi, ka padome vēlas uh, tos visus cilvēkus, ko valdības nodarbina neiekļaut uh, šajos dokumentos, kas nozīmē, ka nu, viņi tā plaši neatbalsta šo direktīvu. Ja dalība valsts saka, ja uh, visiem tas uh, ir attiecināms uz tiem tikai ne uz mums, un tātad pirmais vēstījums padomai būtu šo direktīvu jātiecina pret valsts sektorā strādājošiem Un e, jums būtu tā nopietnāk pret to jāizturs un um, jādiskutē par to, jo tas tiks attiecināts arī uz um, valsts sektorā nodarbinātiem. Tas ir pirmais. Nākamais, man liekas, ka mums jāatzīst arī tas, ka plašākais mērķis ir minimālās tiesības noteikti un šādi radīt drošību un uh, paredzamību nodarbātības jomā. Mums ir jāakceptē tas, ka dalība valstis gribēs vairāk, lai, nu, kaut ko uzlabotu, bet tas atbilst arī tam, ko vēlamies. Šī direktīva nosaka minimālās prasības ēs, un dalība valstis var to piemērot un pārņemt un piemērot nacionālajiem apstākļiem. Līdz ar to man liekas, ka mums nav jāizdara pilnīgi viss, bet mums ir jādod labs pamats. Uh, Nevis jāmēģina pilnīgi visu aptvert. Es varētu iedomāties, ka liela problēma ir šo strādājošā vārdu izmantot, jo mēs domājam nodarbināto. Tas ir ļoti, veids, kā cilvēks strādā, ļoti mainījies. Uh, Bet, nu, būtībā mēs mēģinām definēt attiecības starp darba devēju un darba ņēmēju. Visi e, darba ņēmēji strādā, bet ne visi ir strādājošie. Nu, līdz ar to šīs definīcijas ir tādas ļoti uh, dažādas. Mēs runājam par no darba devējiem, uh, un ne visi strādā, jo šie ir darba ņēmēji. Jo jārunā par šo definīciju, par to, ka tai jābūt ļoti konkrētai. Mums ir jāstrādā, lai cilvēki, kas ir, dažā, ir iesaistīti dažādās darba formās, būtu aizsargāti, bet uh, tad darba ņēmēja jēdziens ir jāskaidro, nevis jārunā tikai par darbiniekiem. Tā tad, nu, ir jārunā, teiksim, par darba ņēmēju un definīciju. Mēs zinām, ka nacionālās definīcijas gadu laikā ir bijušas piemērotas arī kolektīvajos līgumos, lai ievērot jaunās darba attiecību formas. Ļoti augstu vērtēju. Vēl viena joma, par kuru esmu norūpējusies, ir tā, ka šī direktīva neietver sevi, neietver un pieņem tās um, jomas, kas citur jau ir atrisināts, piemēram, pagaidu darbu un nosūtīto darbinieku jautājums. Nu, līdz ar to mums nevajadzētu uh, šo aptvērumu paplašināt uz tām jomām, kurās jau tikko esam sasnieguši vienošanās, un tas ir atrisināts. Ja mēs runājam par nodarba devēju, un viņš mēģina, piemēram, atbilst likumdošanai un saņem visu laiku pretrunīgus noteikumus, un, nu, teiksim, īstermiņā nodarbināt to darbinieku direktīvā ir kaut kāds viens teksts un nākamajā kaut kas cits, tad līdz ar to man liekas, ka jebkura likumdošana, it īpaši nodarbinātības jomā, tai jābūt tādai, ko var vienkārši saprast, un, un to saprot arī uh, mazais uzņēmējs, kas vēlas uh, strādāt atbilstoši likumdošanai, un šai likumdošanai jābūt uh, jā, saprotamai jāsaprot arī, nu, kā cilvēks strādā un kas um, ir sasniedzams. Tā ir viena lieta. Un noslēgumā es esmu iesnieguši grozījumu uh, par a, uh, apmācību. Lai novērstu tādu praksi, kas a, a, apvienotajā karalistē ir a, uh, zināma. A, a, pilotu darba e, jomā, jo viņiem dažkārt ir jāmaksā par apmācību pirms viņus var uh, nodarbināt, un apstākļi ir tādi, ka darba devējām būtu jāmācā par apmācībām, piemēram, attiecībā uz specifiskām, piemēram, konkrētām lidmašīnām un to operēšanu. Un kopumā es ļoti labprāt aktīvi sadarbošos strādājot pie šiem jautājumiem. Nākamais Mejov kungs no UE. Gracias, pre... Paldies, priekšēdētāji. Vispirms es vēlētos teikt paldies referendam par viņa paveikto darbu, viņu apsveikt ar panākto. Viņš patiešām ļoti aktīvi strādājas, lai panāktu līdzsvarot tekstu. Un es vēlos uh, arī ēnu referentiem teikt paldies, kas uh, arī strādā tādā pašā virzienā. Sarunas jau pirms vasaras atvainājuma ir uzsāktas, un tas viss vēl ļoti agrīnā stadijā, lai izdarītu secinājumus, bet es domāju, ka ļoti skaidra vēlme rast eh, vienošanos. Tā ir ļoti laba sākotnējā pozīcija. Es tieši tāpat kā referents uzskatu, ka mēs visu šo procesu vajadzētu drusku padarīt vienkāršāku un virzīt ātrāk uz priekšu, lai mēs uh, saulēcīgi varētu pabeigt šo uzdevumu, kas patiešām ļoti svarīgs uh, darba ņēmējiem, darba devējiem. Vēlētos pieskarties vairākiem aspektiem un uh, vairākiem jautājumiem pieskarties detalizētāk. Mums būs arī ēnu referents sanāksmes. Tur es pieminēšu vēl citas aspektus. Mums patiešām ļoti svarīgi uh, lai neviens darba ņēmējs netiktu izslēgts ne no viena noteikuma šajā likumdošanas tekstā. Paraudzīsimies kaut vai uz darbības jomu un uz īstenošanu. Tur arī ir vairāki problemātiski aspekti, un eh, mēs turpināsim strādāt šajā virzienā, lai to atrisinātu. Piemēram, izmēģinājuma laiks ir viens tāds elements. Mēs mēģināsim rast tādu teksta variantu, kas būtu pozitīvs risinājums. Tur teiks, ka visi darba ņēmēji, neatkarīgi no laika, kas attiec uz viņa darba līkumu, viņam vajadzēja būt tiesībām uz visām tiesībām, ko parāda šis likumdošanas akts un atbilstoša aizsardzību. Tas nozīmē, ka izmēģinājuma darba laiks, eh, tas atbilst arī profesionālajai darbībai strādājošo kategorijai, bet eh, nedrīkst taču šis izmēģinājuma laiks būt pārlieku garš un mēs vēlētos ieteikt, lai izmēģinām laikus nedrīkstētu pārsniegt sešus mēnešus arī visaugstākajām kategorijām. Jebkurā gadījumā no paša sākuma tam ir jābūt noskaidrojumam, ka darba ņēmējs eh, var baudīt tādas pašas tiesības kā citi strādājušie, tas, kurš ir izmēģinājumā. Tādā par apmācību jautājumu mums arī ir vairāk elementi. Mēs uzskatām, ka apmācībai tai jānotiek normālajā darba laikā un mēs arī turpināsim to pieprasīt. Viss, kas attiecas uz uh, obligātiem nosacījumiem darba ņēmējiem. Nevarēja būt tāda situācija, ka darba ņēmējiem nemaksā tajā laikā, kad viņš bauda apmācību, un tur viņam arī jāpild uzdevumi. Ir uh, svarīga arī šī neregresijas klauzula. Mēs atkal to vēlamies iekļaut, bet uh, gribam arī pieprasīt, uh, lai būtu tā, ka neviens darba ņēmējs uh, kad šī direktīva tiks eh, īstenota, lai viņš nevarētu nokļūt tādā situācijā, kurā viņa situācija pasliktināsies, tātad eh, nepasliktināšanās klauzula. Tas, protams, ir jāsaskaņo ar eh, dalībvalstu likumu nosacījumiem, bet tas mums ir svarīgs elements. Protams, ka mēs arī esam nobažījušies, kas attiecas uz definīcijām. Jau tika norādīts, ir eh, arī pavisam jaunas nodarbinātības formas un ir daudzi elementi, kur eh, parādās grūtības. Atrast definīciju ir bieži vien grūti. Šeit, piemēram, es domāju par darba ņēmē, kas strādā platformās. Šodien tādu darba ņēmē ļoti daudz. Viņi nedrīkstētu tikt izslēgti no šīs definīcijas, citādi viņi nevarēs baudīt tiesības, ko paredz šī direktīva bet vēl vairāk esmu nobažījusies par darba devēja definīciju. Tas arī var būt izšķiroši direktīvas uh, īstenošanā, vai ir uh, viens darba devējs, vairāk darba devēja. Mums ir jāraugās, kāda ir uh, šīs definīcijas uh, formulējums, lai nebūtu kaut kāda trūkuma likumdošanā, kurus pēc tam būs grūti novērst un izlabot. Noslēgumā gribētu teikt, ka mums nav nekādu šaubu, ka darba uh, ņēmēji, ir īpaši tie, kas strādā arī, piemēram, kā mājkāpotāji vai zivsainiecības uzņēmumos. Tur ir runa arī par konvencijām, tiem, kas strādā mājasemniecībās, 97. konvencija, tas viss arī jāratificē, tad šādi dokumenti. Labi, jā. Ja drusku runāju par politisko diskusiju. Gribētu teikt, ka ir jānovērš trūkumi likumdošanā, kurus pēc tam būs grūti izlabot. Un būtu svarīgi, lai mēs nezaudētu laiku, lai šie noteikumi nezaudētu nozīmi pirms uh, būs uh, eh, jāspēd īstenošanās termiņš. Uh, Jā, gribētu vēl norādīt uz to, ka katrs elements, kas šajā direktīvā ir iekļauts, protams, eh, tam vajadzētu atspoguļoties arī dalībvalstu likumdošanā likumos, bet eh, pamatam ir jābūt darba koplīkumiem, sociālajiem dialogam. Tam ir jābūt arī tā, ka sociālajiem partneriem ir centrāla nozīme, un arī, protams, šajā likumdošanas sakarā, viņiem ir jāspēlē ļoti liela loma. Paldies! Neredzu Meceļšu kungu no zaļajiem. Tātad mēs varam EFDD dot vārdu, bet viņi nav pārstāvēt šodien. Un NFE arī nē. Tas nozīmē, ka mēs varam pāriet pie runātāja saraksta, Tiem, kas ir pieteikušies izteikties, Jāšlavekas kundze, jūs būsiet pirmā, kas saņems iespēju izteikties, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Tieši tāpat kā iepriekšēji runātāji, arī es domāju, ka direktīva par darba nosacījumiem Eiropas Savienībā to vajadzētu aktualizēt. Darba pasaule mainās, darba nosacījumi mainās un direktīvai arī vajadzētu to ņemt vērā, arī vajadzētu mainīties, bet tomēr es domāju, ka noteikti nosacījumi neizpilda tos priekšnotiekums, ko tiem vajadzētu izpildīt. Es šeit, piemēram, domāju par to, kādas ir definīcijas darba devējiem, darba ņēmējiem, darba nosacījumi. Kā mēs zinām, tad dalībvalstis uh, izmanto dažādas definīcijas un eh, tas izriet no visiem nosacījumu kopsakariem attiecīgajā dalībvalstī. Un uh, definīcija Eiropas Savienības līmenī, kā jau referents teica, būtu svarīgi, lai būtu ļoti precīza, lai būtu precīzi nosacījumi, un mums to īpaši vajadzētu ņemt vērā. Šeit runa ir par nodarbinātību employment. Manuprāt, tā ir forma, kur mēs neesam vēl tā gājuši ceļumā, bet jo šie nodarbināties moduļi mainās, un tas mums ir jāņem vērā. Rakstiskā informācija par darba nosacījumiem ir svarīga, ir situācijas, un bieži vien ir tādas situācijas, kurās uh, ir nepieciešama elastība. Darba devējs intervijā, piemēram, runā par nosacījumiem, bet rakstiskā forma ir tikai kā apliecinājums šai sarunai, un ja rodas strīds, tad varētu izmantot šo formu, šo rakstisko formu, un tā būtu iespēja, ka vēlākais pēc septiņām dienām rakstiskais apliecinājums būtu nosūties darba ņēmējam. Svarīgs ir arī sestais pāns. Darba ņēmē, kas tiek nosūcīti uz eh, citām valstīm, arī tur vajadzētu būt informācijai tīmekļa vietnēs. Dalībvalstīm vajadzētu uzskaitīt darba nosacījumus arī attiecībā uz darbā nosūtītiem darbiniekiem. Domāju, ka tā būtu laba forma, kā radīt pārskatu par nosacījumiem atsevišķās dalībvalstīs. Domāju, ka direktīva tā varētu, vajadzētu ņemt vērā specifiskos nosacījumus sektoros, eh, piemēram, runāt par transportu. Nosacījumi par eh, iespēju izveidot eh, pārēju uz kaut kādām formām, kas ir caurskatāmākas. Es domāju, ka darba ņēmējiem vajadzētu būt šādām tiesībām, bet tādas normas jau ir iekļautas citās direktīvās. Tādēļ es domāju, ka tādas paralēlas, bet nesaskaņotas normas ieviest būtu bīstami. Un tas nerūpētos par to, nenodrošināt to, ka, ko referents eh, pieminēja, proti, ka direktīvai vajadzētu iekļaut precīzi nosacījumus. Kaut arī grozījumu skaits eh, ir ļoti liels, es domāju, ka mēs tomēr varēsim ievērot termiņus un padarīt darbu laikā. Lielas paldies! Nu, tad tālāk došu vārdu Baha kungam, lūdzu. <clears throat> Jā, vielen dank. Eh, Paldies. Man prieks konstatēt, ka šeit komitejā mums ir, nu, tāda zinām vienprātība par to, ka jāsadarbojas un tā tālāk. Uh, Tas jāsaka, ir pretstatā mm, daudz, daudz kur citur mm, novērotajām domstarpībām par sociālajām lietām un tam līdzīgi. Tāpēc es domāju, ka jautājums par definīcijām, kas te tika pieminēts, būtu jārisina. Neskatoties uz visām grūtībām, mums vajadzētu piečam jautājumam atvērti un, jācenš, un censties rast risinājumu. Man ir te zināmas pārdomas, jo ja mēs to nedarīsim, nu tad tā vienprātība, kas mums šeit ir, eh, nu var apdraudēt mūsu darbu. Mēs taču esam likumdevēji, un eh, tāpēc mums pie tā jāstrādā. Pašnodarbinātājiem, manuprāt, eh, vajadzētu nebūtu ietvertiem šai direktīvā, lai gan mēs, protams, zinām, ka tas jau nav gluži tīri tāda pašnodarbinātība, kas šur un tur tiek um, minēta šie nulles stundas kontrakti un tad šie gadījumi, kad pašiem jāapmaksā apmācības, lai vispār varētu strādāt, arī būtu jānovērš. Tas pats attiec arī uz šo mm, pārbaudas laiku un tā tālāk. Tas ir jā, jāpiedāvā zinām elastība dalību valstīm. Uh, un kas attiec uz visu citu uh, lietu par informāciju, nu, vēlākais 15 dienu laikā uzskatu. Nu, nodarbinātības aģentūrām arī jāsaņem zināma informācija. Jāsaka, nepastāv pārsvarā šajos gadījumos tieši saiknes starp darba ņēmējiem un darba devējiem. Tas viss noteikti ar šo trešo punktu, jeb aģentūru. Un tad šajos gadījumos varbūt mums arī vajadzētu mazliet padomāt par to, kā to strukturēt. Komisijas priekšlikums, eh, manuprāt, nu, kā jau tika teikts, attiec tikai uz direktīvu, tas ir jāprecizē tālāk. Nu, to jau vairāk kārt arī te daudzi teica, ka jādomā arī par sociālajiem partneriem un to, to kā tie iekļaujas šajā nacionālajā tiesību aktu sistēmā. Faktiski arī darba inspekcijas būtu mm, krietni vairāk šeit jāpiemina. Tādējādi palīdzot nodrošināt šo ties, tiesību ievērošanu. Paldies! Paldies! Šoidrovs kundz tālāk. Pateicos! Paldies par referenta izteikumiem. Es piekrītu, ka mums nepieciešams spēcināt darba ņēmēja tiesības, strādājošo tiesības, bet nedrīkstam radīt jaunas barjeras. Esmu iesniegus pāris grozījumus šai kontekstā. Ierosinu atcelt ES definīciju, to saku vienā no saviem grozījumiem. Atzinīgi vērtē mūsu referenta apņēmību rast zināmu jaunu kompromisa versiju, kas būtu labāks šajā gadījumā. Nu, varbūt pie tā nonāksim. Redzu, ka pastāv ļoti pretrunīgas definīcijas attiecībā uz strādājošiem šobrīd. Nu, līdz ar to varbūt, ka tomēr te kaut kas jāmaina. Man, protams, patiktos tāda labāka versija, mums nepieciešams uzlabot apstākļus, padarīt tos pārskatāmākus, drošākus darba devējiem un darba ņēmējiem. un mēs, protams, nevaram šo procesu īstenot bez darba devējiem, tāpēc es ceru, ka mēs spēsim iet pareizajā virzienā. Thank you. Uh... Liels paldies! Paldies par šo sākotnējo deb debati jeb diskusiju. Nu, un tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim. Bolsonkungs, jūs būsiet tas, kas uzstāsies. Jā, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, godātie deputāti! Paldies, ka uzaicinājāt mūs piedalīties šais diskusijās! Tas tiešām ir liels gods un prieks um, būt klāt darbā pie šī dokumenta, jo tas ļoti labi parāda, cik spēcīgi ir Eiropas Savienības likumdošanas procedūra – Jūs jau zinat, ka komisija lika priekšā savu priekšlikumu ļoti īsu brīdi pēc pīlāra pieņemšanas. Padome pēc tam savukārt izcili pastrādāja sešu mēnešu laikā nākot klajā ar savu nostāju Un, nu, tagad redzam, ka arī jūs, un referents, un ēnu referenti, un šī komiteja kopumā eh, jau tik tālu esat pagājušies uz priekšā ļoti īsajā laikā strādājot pie šī ļoti nozīmīgā jautājuma. Un, kā jau šodien dzirdējām, pastāv arī tāds pamats optimismam eh, tāl, turpmākajā darbā, jo pastāv diezgan daudz kopsaucēju un vienotu nos, at, viedokļu. Tas ir ļoti pozitīvi, un es uh, Domāju, ka daudzi šeit eh, komisijā arī ārkārtīgi priecājas un lepojas ar to, ka darbs tik strauji arī virzās uz priekšu. Īpaši mm, Junker, priekšādātāja Junkera un Daisens kundas vārdā vēlos teikt paldies visiem, kas personīgi iesaistījušies šajā darbā, to starp referentam. Paldies par viņa paveikto darbu, par viņa darbinieku paveikto. Paldies visai komitejai par šo ļoti apņēmīgo vēlmi iesaistīties darbā pie šī dokumenta, un pastāv arī tāda plaša izpratne par jautājumiem, kas tie aktuāli īsumā, kā jau jūs zināt. Krīze noveda pie tā, ka radās ļoti da plaša dažādība darba tirgu. Tam, protams, savu, nu, tā teikt, nodevu vēl deva arī digitālā attīstība. Ļoti tāda daudzšķautņaina šī situācija darba tirgu ir dažādi darba ņēmēji strādājošie. Tas mainīs situāciju gan valdībām, gan darba devējiem, gan strādājošiem. Un tad, nu, ir tā šāda iespēja. Vai nu to var risināt? cenšoties eh, pievērsties konkrētiem individuāliem kontraktiem, ja brīdoties kā mēs, respektīvi cenšoties veidot šādu pāri stāvošu kaut kādu struktūru, um, ietvaru, kas ļautu visus šos politiskos principus ņemt vērā. Un kā jūs zinat, mēs to arī esam centušies darīt. Uh, iekļaujot definīciju par to, kas ir strādājošais, pamatojoties uz Eiropas kopienu tiesas praksi. Un tā jau ir tāda vēsturiska attīstība šai definīcijai, manuprāt, piedāvā arī, zinām, tādu iespēju tālāk šo definīciju attīstīt un iestrādāt to Eiropas darba tirgu. Tālāk, e, protams, pārskatāmība. Tam vajadzētu palīdzēt šiem īpaši riskantajos darba vietās strādājošajiem uh, Eh, nu, vai tādās struktūrās kā Develoru, Deliveru un citiem visiem šiem platformu darbiniekiem, kas īsti nav droši par savu darbu, nosacījumiem un tā tālāk, nezinu, kā viņi vispār izdzīvos turpmākos pāris mēnešus, nezinu, kādas viņu tiesības, bet tas nozīmē, ka šajā gadījumā viņi saņem informāciju jau no pirmās dienas, un, kā teica komisāra Taisen, šī pirmās dienas likums ir ļoti svarīgs jautājums, lai patiešām skaidri un gaiši darba ņēmējiem būtu skaidrs, kas notiks. Nu, un tad Protams, jautājums par to, ka nepieciešams noteikti zināms, nu jā, pieticīgs varbūt, jā, bet tāpat laikā ļoti svarīgs obligātās tiesības eh, šāda veida riskantām darba vietām vai nodarbinātībai. Attiecībā uz pārbaudas laiku, uz apmācību, uz paredzamību turpmākajā darbā, tā lai nu, novērstu ļaunākos ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus. Un, lai to darītu, jūs, manuprāt, visi esat eh, ļoti labi pastrādājuši. Tas ļoti labi atspoguļas arī ziņojuma projektā, kā jau jūs, referentkungs, teicāt, šie grozījumi arī šķiet iet tieši šai virzienā. Respektīvi, nu, iespējams, ka būs šis labais kompromiss. Mēs tiešām izjūtam zinām optimismu. Jā, divi jautājumi, ko vēlos komentēt. Nu, pirmkārt, sociālo partneru loma priekšlikumā komisija ir centusies piedā, dot šādu spēcīgu lomu sociālajiem partneriem, nu, lai varētu pielāgoties šai situācijai, to modelēt. Nu, protams, atsevišķi sociālo partneru modeļi ir tik spēcīgi, ka, tie, ka mūsu, mūsu priekšlikums ir, nu, tā teikt, nedaudz pat kontrastā ar viņu lomu, bet, nu, šajos gadījumos Mums jāspēj izstrādāt tāds priekšlikums, kas palīdz visai Eiropas Savienībai. Un ne visi sociālai modeļi ir tik spēcīgi visās dalībvalstīs. Tas ir izaicinājums, nenoliedzami sarežģīti, bet es zinu, ka referenta kungs pilnīgi noteikti arī pie tā strādās un par to domās. Un vēl viens tāds neliels komentārs par to, ka varētu pašreizējās direktīvas pārklāties. Mēs esam diezgan pārliecināti, ka šis priekšlikums nerada problēmas ar citām direktīvām, ka tas ir saskaņots ar citām direktīvām tādā veidā, ka tas nosaka tos pašus principus un neiedziļinās kaut kādos speciālās detaļ, īpašās detaļās attiecībā uz, nezinu, daļlaiku un tam līdzīgi. Bet, protams, arī tehniskā ziņā esam gatavi par tā vēl strādāt un arī to jums izskaidrot. Bet, nu, varētu šķist reizēm, ka ir tāda pārklāšanās, bet eh, nepadomē, ne mums tas nešķiet problemātiski. Paskatīsimies varbūt tad detalizētāk uz tām niansēm, kas jums varbūt šķiet tādas problemātiskas. Paldies, vai kāds vēlas vēl ko piemetināt? Jā. Jā, tad tālāk dosim vārdu atkal referentam, lai jūs tad noslēdzat šīs diskusijas. Lūdzu, Kalvēšām Paunkungs. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātāji. English and Spanish depending on because. Runāšu gan angļu, gan spāņu valodā. Nu, tā varēšu būt tiešāks. Pirmām kārtām runāšu par konkrētiem punktiem. Jo taču pie tā šobrīd strādājam. Kolēģim no tautas partijas. Paldies par darbu un par atbalstu. Un, protams, ka ir svarīgi, ka tad, kad strādājam pie likumiem, tad vēlamies, lai šī direktīva ir tādā struktūrā un tādā formā, kas nosaka tiesības, nevis rada darba kodeksus. Ne Eiropas līmenī, ne arī dzun kur citur. Bet, lai tas notiktu atbilstīgi, varu jums pateikt, ka esmu jau strādājis kopā ar juristu komandu, un, protams, ka arī viņi uh, būs klāt visās mūsu sanāksmēs. Viņu palīdzība vienmēr mums būs vajadzīga, un varbūt arī, ja nonākam pie kādas vienošanās, tad varam viņiem prasīt, lai viņi pārliecinātos, ka tā savā tekstā ir juridiski atbilstīga. Jo mums, protams, ir jābūt pietiekami precīziem un tā tālāk. Kolēģim no sociālas un demokrātistu grupas te atceros kaut ko, par ko man teica mm, kāds eh, cits kolēģis. Tautas partijas kolēģis, piemēram, vienmēr ļoti uzstāj uz to, ka ka kolektīvie darba koplīgumi un sociālā, sociālais dialogs – ir pašos pamatos ārkārtīgi svarīgi, un tiem ir jābūt un jāpastāv katrā gadījumā. Protams, ka atsevišķās dalībvalstīs, un es esmu ļoti labi par to informēts, tas tā īsti nu vēl nav, es nezinu, kāpēc viņi no tā baidās, bet transponēšana tiesību aktos, un lai šī transponēšana būtu efektīva, un es runāju par jūsu valsti, Zviedriju, tiek īstenota ar sociālā dialoga palīdzību. Un, protams, ka koplīgumi jāņem vērā un jārespektē tie, tie jārespektē. Un tāpēc šie koplīgumi ir, es esmu gatavs tos iekļaut visur, kur vien to vēlaties. Un tāpat laikā esam atvērti uh, visāda veida transponēšanai dažādās struktūrās, vai tas ir tiesību aktos, vai koplīguma noteikumos, vai praksē. Tālāk, tas, ko teicu, tas, ko vēlos teikt par tikko dzirdēto. Nu, protams, ka es nevēlos, lai kāds tiktu no šīs tiesību ietvara izslēgts vai aizmirsts. Es domāju, ka te vajadzētu būt pēc iespējas mazāk izņēmumiem. Nu, vislabāk ir vispār nebūt šādi izņēmumi, bet vēlos izvairīties no kaut kā, un tad ļaujiet man tā izgudrot tādu vārdu, tādu juridiskais dempings, no tā vēlos izv izvairīties. To pasaku skaidru un gaišu. Ko es to domāju? Nevēlos lai dodot dalībvalstīm visu varu definēt, kas ir um, strādājošais, respektīvi, visas šīs definīcijas pašiem izstrādāt līdz ar to, um, nu, piemēram, ar savu definīciju palīdzību, viņi var kādu izslēgt no šī ietvara. Es to nevēlos. Es nevēlos, lai būtu kāda valsts, kas saka, lūk, um, deliveru, tagad šis strādājošais par darba ņēmēju uzskatīts netiks, un līdz ar to viņam šīs tiesības piešķirtas netiek. Uh, Man ir vienalga, kā jūs to saucat savos likumos vai koplīgumos, ja viņš ir ekonomiski atkarīgs no nu, kādas citas struktūras, un tā jau zināmā mērā ir atbilde arī Makintājas kundzei. Ja viņš ir atkarīgs ekonomiski no šīs organizācijas, un organizatoriski atkarīgs, tur ir kaut kāda hierarhija un tā tālāk, viņš kaut kādā veidā ir pakļautībā, tad viņš šais tiesībās ir jāietver un sauciet, kā jūs to gribat nacionālā līmenī. Un to arī vēlos panākt ar šo kopējo mm, dokumentu. Nevēlos, lai te tagad katrā dalībvalstī notiktu sacensība par to, kā kurā brīdī ko definēt. Nē, definēt jūs varat, ko jūs gribat, bet pašu, paši raksturlielumi bet šie rakstura lielumi ir skaidri un tie nedrīkst tikt mainīti. Jebkura fiziska persona tiek iekļauta šais, šais noteikumos. Tas ir mans priekšlikums. Vēlreiz to pateicu skaidri un gaiši un publiski, lai mani visi skaidri saprastu. Neve, nedrīkst tā tad būt kaut kāda tāda grēkāža, kur tad nabadzīņa tiek atstāta ārpus šī loka. Uh, Protams, ka es jau teicu, ka respektēju koplīgumus un tā tālāk, te es noliec galvu goju kolēģi priekšā, jā, tas attiec arī uz apmācību. Cita veida tiesībām, kontraktu ietvaros daudz punktu, pie kā mēs vēl strādāsim nenoliedzami. Un ko teica tautas partijas kolēģis, kas nebija Jānu referents? Piekrītu daudzām jūsu idejām. Ņēma vērā arī Baha kunga bažas. ka pastāv šis trešais punkts, šīs nodarbinātības aģentūras, jā kas organizatoriski ir tā kā no malas. Jā, piekrītu, jā, tas būs arī jāņem vērā. Vēlos teikt milzu paldies par visu atbalstu, arī rakstiski paustu atbalstu, un saprotu, ka visa šī problēma ir visai delikāta. Un tas, ko teica Danuta un te citi, piekrītu jums, jo, protams, ka bez darba devēja iesaistīšanas procesā nekas nebūs iespējams. Tāpat kā atklāt runāju iepriekš, es saku, es arī negribu te kaut kādus juridiskus uh, eh, purvus veidot, lai kaut ko varētu apiet un tā tālāk, bet arī darba devējs, protams, nedrīkstam asāt novārtā. Un īpaši attiecībos MVU mm, nedrīkstam šeit pārspīlēt ar nu, tādu striktumu šais noteikumos svarīgi, protams, ne tikai, lai šie MBU pastāv mūsu kopējā sociālā modelē, bet mums jāspēj viņiem arī piedāvāt iespēju rīkoties pēc iespējas atbilstīgāk, labāk strādāt. Eh, nu, sabiedrības interesēs, mm, bet, jā, jā, protams, arī darba devētai visā ir jāiesaista. Paldies! Paldies arī komisijai! ņem vērā visu teikto. Tiešām ir gods un prieks strādāt ar jums kopā. Tāpat laikā tas ir pienākums. Pienākums sabiedrības priekšā, vēlētāju priekšā. Ne, nu, jūs varat eh, domāt par mani, ko gribat, bet es teikšu, ka ka komisija vēlēs no šī dokumenta eh, uztaisīt tādu eiropeisku definīciju par strādājošo, bet tas, manuprāt, būs ļoti grūti. Man labāk tomēr patiktu ķerties pie šiem raksturlielumiem, jeb īpašībām. Un tad ļausim laikam ejot uz priekšu nonākt pie šādas kopējas definīcijas un īstenot to, jo citu, citu, citu kārt, nu, respektīvi citādi uh, Mm, domāju, ka varētu būt tāda ļoti bloķējoša attieksme no vairākiem pakšiem, un to mēs, protams, nevēlamies. Šis galu galā ir tikai tāds pirmais solis attiecībā uz to, kādu vēlamies redzēt šo darba mm, tirgu un šīs tiesības. Nu, te spērsim šo pirmo soli. Un tad vēl tālāk būs taču apdrošināšanas jautājumi tā tālāk, bet tas varētu būt sākotnēji būt jau ļoti saržģīti. Manuprāt, svarīgs var šo pirmo soli. Thank you. Lielas paldies, uh, uh, cienījamies uh, kongres Šārbonkungs, un man liekas, ka nu, šis jautājums ir sarežģīts, ļoti nozīmīgs uh, temats. Uh, laiks atlīms ir sekojoša. Ample, uh, balsojums 18. oktobrī. Mums aizvien vēl ir laiks eh, pievērsties šiem jautājumiem un rast labākos eh, risinājumus un definīcijas. Tagad pusdienlaiks, taču lūdzu atcerieties, eh, pulkstens 15. nevis 14.30, bet gan 15. šopēc pusdienu mēs sāksim diskusijas par Eiropas sociālo fondu plus un būs darba sesija darbnīca. Man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgs. Ceram, ka jums arī šis jautājums liksies interesants. Šeit ir iesaistīti lieli līdzekļi un darbs ir nozīmīgs mūsu komitejai. Tā tad nu, ļoti jauki. Tiksimies pulksnes 15. gaidīsim jūs visus tieši šajā brīdī un liels paldies par darbu, darbu pat labam.